Okay, ladies and gentlemen. Tātad to jautājumu man vienam nav nekas piebilstams. Tātad mums ir divas balsis, vai man ir taisnība? Jā, mums ir divas balsis. Tātad vai es varētu, lai paceļ roku tie, kas vēlas atbalstīt Korku kandidātu? All, thank you. All those for Mrs. Tik nākamais Tikau kundze, nākamais kandidāts, lūdzu paceliet rokas, kas atbalsta Tikau kundzes kandidatūru. Thank you. All... Paldies! Lichtenbergeras kundzes kandidatūru atbalstošie lūdzu paceļiet rokas. Thank you. Paldies. Tie, kas atturējās balsot, tagad jūsu laiks izteikties. Labi, paldies. Šobrīd, eh, manuprāt, visiem ir skaidrs, ka tie mūsu divi pārstāvs uz to. No uzklausīšanai 2009. gadam nolēma, uh, ka uh, jāizveido arī delegāciju sāraksti uh, um, 2010. gadam līdz septembra beigām. Uh, koordinātori noteikti, ka jums jautās, varbūt jums ir kādas idejas, tāpat arī tika nolemts, uh, ka uh, tur, kur darbojās iepriekšējā likuma Eh, došanas iestrādes. Eh, tur vajadzētu eh, pārskatīt šo te darbu un tur, kur ir nepieciešams sanāksmes, kas bija paredzēts divreiz gadā, varbūt mēs varētu pārveidot šo praksi par vienreizējām sanāksmēm, ja vien tas nav nepieciešams. Uh, ļoti īpašos gadījumos, kā tas ir piemēram apvienoto karalisti apmeklēt, kur, kur avio katastrofu izmeklēšanas departaments strādā. Un tas tātad mums ļautu uh, vēl vienu papildus uh, tikšanos vai papildus uh, paneļu diskusiju 2009. gadam paredzēt. Tā uzklausīšanas desmitajam gadam 9. gadā nenot, nebūs šādas uzklausīšanas, bet koordinātori nol, nolēmuši, ka mums vajag um, piesaukt ārējus ekspertus uh, transporta uh, sakarā. Tie būs akadēmiskie, akadēmiķi, tātad uh, gudri cilvēki, nevis uh, industrijas eksperti, un ka mēs tādus uzaicināsim savā sanāksmē. Uh, un tas būs tāds kā uh, brainstormings ar šiem akadēmiķiem, tad kā prāta vētra um, attiecībā uz uh, šo jautājumu, un koordinātori nolēma, ka varbūt ka, uh, kopā ar uzklausīšanu varētu uh, rīkot arī tādus kā uh, darba sanāksmes vai workshopus eh, kopā eh, piesaistītus pie šīm uzklausīšanām. Tādējādi mēs panāktu lielāku apmeklējumu skaitu un arī vairāk eh, vienkopus savāktu ekspertus un koordinātori tika lūgti uh, iesniegt ieteikumus uh, 2010. gadam attiecībā uz uzklausīšanu līdz 10. septembrim. Es ļoti atvainojos, ka tik daudz jums izkautos stāstu vai vēl esat vēl esat, esat nomodā. Tālāk par komitoloģiju. Pagājušajā parlamenta sasaukuma laikā tie, kas šeit bija, mums ir nolēmums attiecībā uz uh, diviem locekļiem, kas nodarbojās ar komitoloģiju, tad mēs varētu tādā arī turpināt. Un koordinātori ir nolēmuši, ka uh, mēs varētu turpināt šo te sistēmu, tātad divi e, mūsu biedri, e, sekojot e, mūsu rekomendācijām, e, turpina šo te darbu. Mums tikai jānolem, kur būs šie te divi kandidāti tālāk. E, jūsu e, dokumentos e, komitejai vienmēr e, būs e, kā e, e ziņu, e, ziņotnē biļetens, jūs viņu regulāri saņemsiet attiecībā uz komitoloģiju, kuru arī vajadzētu izstrādāt šiem diviem uh, darboņiem, kurus uh, mēs uh, deliģēsim. Es ļoti atvainojos, man īpaši nav skaidra šī komitoloģijas procedūra un darbs, bet varbūt, ka jūs man izskaidrosiet, bet es domāju, ka šie divi deliģētie cilvēki būs lieli eksperti šajā jomā. Tāpat mēs saņēmām līdzi Lichtenbergeres kundzes ieteikumu, lai mēs debatētu attiecībā par uh, kompensācijām, kuras tiek izmaksāts no avio kompāniju puses, atceltu, nokavētu un, tad, uh, un atteiktu lidojumu gadījumā. Es domāju, ka mēs varētu šo ieteikumu ņemt vērā uh, vienos no, vienā no nākamajām tikšanās reizēm 5. un 6. oktobrī mūsu nākamajā sanāksmē mēs varētu uh, Eh, izsaukt EMSA, tātad jūras drošības aģentūras priekšsēdētāju, tāpat arī dzelzceļa aģentūras eh, izpildu direktoru runāt ar mums šajā sanāksmē. Un es domāju, ka mēs varētu gan par eh, jūras, dzelzceļa un um, aviācijas problēmām runāt vienkopus, tātad nākamajā sanāksmē, un būtu ļoti nopietni noderīgi saprast, ko viņi dara, un it īpaši jaunajiem biedriem, jaunajiem mūsu locekļiem saprast, uh, ko tad mēs darām un kādi ir mūsu darba kārtības galvenie jautājumi un sāpju bērni. Tātad tās arī ir viss priekšēdētājs saka. Um, Vai jums, kolēģi, būtu kādi jautājumi attiecībā uz priekšsēdētāju paziņojumu? Jā, Sanders, lūdzu. Solamente recordarle que... Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atgādināt, ka pirmajā sēdē lūdzu jūs. Es nezinu, vai koordinātori šo jautājumu ir izskatījuši, bet es lūdzu, lai atbildīgie uh, par uh, pirāta apkarošanas uh, jautājumiem Somālijā tiktu ielūgti uz mūsu sēdēm. Es to vēlreiz vēlos atkārtot, un uh, es domāju, ka šajā jautājumā būtu nepieciešams nopietnas sarunas. Jā, paldies! Mēs arī esam par to vienojušies. militāristus dažkārt ir grūti uh, lūgt uh, piedalīties šādās uh, sanāksmēs, bet uh, tas ir manā uh, radara uh, redzes laukā uzaicināt ekspertu, lai viņš vai kāds izstāsta šajā jomā, kas tiek darīts un kāda ir situācija, vai vēl kādi komentāri. Ja nē, tad. Um, Es uzskatīšu, ka jūs piekrītat priekšsēdētāju paziņojumiem un no tā izvietošiem secinājumiem. Paldies, priekšsēdētājs saka. Also, we've done the... Tāpat arī referentu um, iecelšanu ir septītais punkts, vai mēs esam to pilnībā izskatījuši, vai vēl kas Okay, can we now go? Tālāk. Ir, eh, runās par 2010. gada you've got your card. Vai jums visiem ir balsošanas kartes? Ja jums nav kā šī balsošanas karte, tad lūdzu parādiet, kā jums tā nav, lai mēs varētu jūs attiecīgi pieskaitīt, vai jūs celsiet roku, vai kā savādāk darīsiet sev zinām. Trešā sadaļa, trešā iedaļa referents sagatavojas, ja kolīčekungs, eh, grozījums 6438. Vai gribam pārbaudīt? Jā, labi, tagad vēl ne par ko nebalsojam. Lūdzu, uh, tagad būs tāds testa balsojums. Paskatīsimies, kā šorīt darbojās jūsu rādītāja pirkstiņa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Uh, beidzam balsot. EPP vecas iestrādnes grūti laust. Mēs uh, kaut ko darīsim šajā sakarā. Okay. À, un Jāžem Boska kungs, Džordžs nav beidzam balsot. Viņš mums vienmēr aizrādītu un pateiktu. Uh, varam arī ekrānā redzēt rezultātu. Vai visi ir apmierināti ar rezultātu? Minus divi no PPE grupas. Sākam. Tātad 6, 4, 3, 8 grozījums tik augundzi iesniegusi eh, par pret atturās pieņemts. Grozījums 6400 iesniedzēji Krēmers un Zīle Balsojums pa daļām. Pirmais. Priekšsēdētāji kungs, es zinu, ka es samērā vēl to saku, bet man ir jautājums, vai kolēģi varētu pieņemt vēl vienu uh, dalīto balsojumu par uh, piezīmēm un uh, piemēru svītroti. Tātad mēs teiktu un tos piemērus uh, neminētu, un tālāk Antaken Bicycles and Train Journeys. Lai redzētu, vai mēs varētu rast uh, konsensu piezīmēm, jo es domāju, ka problēma ir tāda, ka šeit konkrēti piemēri tiek minēti. Un galu galā tad mēs varētu, nu, neskaitāmus piemērus minēt. Es zinu, ka procedūra ziņā esmu diezgan vēlu, bet, nu, dažkārt tas tagad esmu. Well, I, as long as there's no kamēr uh, nav nekādi iebildumi tam no citu puses, es esmu ar mieru, vai ir kāds iebildums. Krāmerkungs. Jā. Problēma ir tā, ka vienmēr tiek apgalvots, uh, ka Eirovil uh, ceļi un. Uh, tie ir sa saistīti, un to nevajadzētu veicināt. Un tādēļ es gribēju to patiesi minēt ļoti konkrēti. Ja jūs eiro vilerūtni, ja tu gribētu to svītrēt, nu tad būtu tev pateicīgs. Jo to visu, par to visu esam jau runājuši un pieņēmuši lēmumu, bet vienmēr uh, tiek apgalvots, ka no šīs programmas to nevar veicināt, tādēļ es gribētu, lai tie tiktu konkrēti pieminēti. Jā, kurz. Aizes kits. Jā, pavisam īsi. Nu, šeit mēs runājam par turismu, un lai skaidri mēs zinātu, tad šīs piezīmes ir arī, uh, kur mēs starp turismu un transportu atšķiram. Šeit par turismu viens divi runājam, un ja šis kopējais jēdziens eiro velo paliek ietverts, ja šis aprakstošais nosaukums paliek, tad jā, bet ne piemēri. Jā? Yeah? Ok. Ok, is that acceptable? Okay, we'll do... Vai tas ir pieņemami? Visiem. Labi, tad tā arī darīsim. 6400 grozījums. Pirmā daļa e, par e, sustainable turismu. Visi par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret Un šeit es gribētu dalīt to balsojumu, jo es domāju, ka šeit otrajā daļā mm, piezīmēm vajadzētu balsītiem sākumā par Iron Curtain vajadzētu balsot, kas par, un, tam, un pēc tam balsot bez vārdiem Iron Curtain. Richtig so? Tā ir pareizi? Jā. Yes. E, en, en mi enmienda, tal como aparece, el señor Kramer. Nu, tā tad manā sākotnējā iesniegtajā grozījumā eiro velo tad tiek svītrots un paliek tad tikai šis dzels priekškars. Un ja mēs pret krāmeru pamatojumu tagad balsotu, tad, nu, kas tad paliek eiro velo? Labi, tas ir eiropeisks jautājums. Un spāņu valodā ja mēs izņemtu eiro velo vārds un tikai runātu par uh, dzels prieskaru, nu tad ir tā jocīgi ar to, tam gan es nevaru piekrist. Tādēļ es uh, gribētu balsot uh, pret uh, krāmera grozījumu, lai atkal eiro velo tiktu ietverts un uh, dzels priekšskars uh, svīdrots. Eh? Jā, ļoti labs sākums priekš manis jau uzreiz uh, šādi divreiz dalīts, dalīts balsojums. Tagad man jātiek ar to skaidrībā. Right, Michael, do you agree? Tātad, Maikl, vai jūs piekrītat Graušī kunga lūgumam? Ja jūs piekrītat, mēs varam atkal taisīt dalītu balsojumu. Ja ne, tad mēs neta, nedarīsim dalītu balsojumu. Es domāju, Ajāla Senders kundze nav mani paši sapratusi. Tātad uh, Euro Vilerūtne ir uh, aprakstošs un dzels priekškars ir sadaļa, vienkārši daļa no tā, nu vismaz tā mēs to pieņēmām. Es esmu apmierināts ar eiro vilorūtni, tas uh, ir uh, ok, bet es tā īsti nesaprotu, kādēļ jūs pret šo uh, dzels priekškarasti, tīpaši tādēļ, ka 20 gadu paiet šogad kopš tas ir kritis, bet nu katram pašam jāpieņem šie lēmumi. So, Mr. Kramer, you accept the split. Tātad, uh, Kramer, kungs, jūs pieņemat vēlreiz dalītu balsojumu. Tātad, uh, labi, tā arī darīsim. Tagad balsosim par pirmo daļu uh, piezīmēm. Jā? Ja? Es atvainojos. Vai jūs varētu vēlreiz nolasīt par uh, to sadaļu, par ko mēs uh, balsosim? Vai jūs varētu uh, vēlreiz nolasīt savādāk? <laughs> Grūti. Uh, Vai jūs varbūt nāksiet man palīgā? Nē, nē, jūs lūdzu priekšēdētāji, uh, eh, kungs, dariet savu pienākumu un nolasiet mums groša kungs. Priekšsēdētāji kungs, nu varbūt, lai atvieglotu kolēģi darbu. Mēs varētu, nevis vārdus, dzels priekškars, balsot eh, atsevišķi, un ja mēs tos izbalsot, tad mēs varētu balsot tālāk otrajā piegājienā par tekstu bez šiem vārdiem, un tad būtu skaidrība tiešām. Es varu jums solīt, ka tikai šajā punktā viss ir ļoti sarežģīti. Just hesitating, Mr. Rossett, for the... Tātad, uh, Groškungs, uh, tiesības teikt savu verdiktu šajā jautājumā. Tātad, pirmkārt, mēs balsosim tagad par vārdiem dzelzs eh, priekšskara, priekšskara eh, atblāzuma. Ja Iron Curtain Trail, visi, kas uh, ir par šo vārdu iekļaušanu, to tie, kas ir pret vārdu iekļaušanu, atturēšanās, tātad Un tagad viss pārējais. Tie, kas ir par, kas ir pret, atturās, viss skaidrs. Tagad es gribētu <laughs> ieteikt 15 minūšu kafijas pauzi, bet to laikam nedarīšu. Tālāk grozījums 6439 iesniegus tikau kundze par pret atturās pieņemts. 6401 referents iesniedzis un 6440 Senders kundze iesniegus kas par. Kas pret? Atturās. Lūdzu pārbaudīsim vēlreiz elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 23 par, 15 pret, 1 atturēšanās, tātad pieņemts. Tālāk eh, balsojam par 6402 grozījumu referencijas niedzis par eh, satelītu navigāciju. Tie, kas par? Pret vietu skaitu. Mums būtu nepieciešams pārliecināties, ka darba vietu skaits arī palielinās, ja mēs palielinam naudas summu. Un uh, runātājs pret to vakar izteicās no pus, komisijas puses. Uh, un mums būtu jārūpējās, lai tā nebūtu, jo viņi teica, ka uh, darba vietu skaits ir limitēts. Un, ja, uh, pagājušajā gadā, piemēram, šis naudas skaits, naudas lielums tika palielināts. Un, ja tas tā ir arī šogad vai turpmāk, mums būtu jāskatās, lai arī darba vietu skaits palielinātos. Un to jūs redzat arī pielikumā balsošanas sarakstā. Un šīs te pozīcijas, ja jaunās darba vietas, jūs varat apskatīt, kādas tās būtu. Tas nav vienkārši izgudrots, tas tiešām reāls nepieciešamības. Ja jūs vēlētos, es varētu tās izlasīt, nolasīt vienkārši Eh, Brāber kungs vakar izteicās pret to, eh, pret eh, darba vietu palielināšanu aģentūrās, bet viņu, viņu, viņu paskaidrojums īsti neatspoguļoja to, ka ir nepieciešams palielināt arī darba vietu skaitu. Un tas arī manā mutiskajā grozījumā atspoguļojas. Paldies! Jums nevajag uh, nolasīt, mēs izlasīsim paši attiecībā uz aģentūrām. Un tātad balsosim šobrīd pār mutisko grozījumu, kas uh, ir iesniegts no referenta puses. Visi, kas par, visi, kas pret atturās. Tas pieņemts 6, 4, 1, 0. ir rakstīts, ja tikā kundzes uh, priekšlikums pieņems 6446, tad 1410 mūsu atkrīt, bet tas tā nav. Tas ir uh, vienkārši papildinājums, un es gribētu lūgt, lai arī mūsējais tiktu pieņemts. Respektīvi, lai jūs liktu balsot par mūsu priekšlikumu. Sorry. Yeah, no, I... My view is it can be taken as an addition. Es uzskatu, ka to nevar par, kas pret, atturās, noraidīts. 6, 4, 1, 2 referenti priekšsētāja kungs, un tieši tādēļ es vēlos norādīt uz to, ka grozu, grozot punktu pagaidiet brītiņu atradīšu. Teksts bija tāds pats, es domāju, tas bija 64.49, ka tur mēs piezīmes nepieņēmām un tādēļ mums vispār nevajadzēja balsot par dzels priekškaru. Tas bija spēkā arī attiecībā pret šo balsojumu. Līdz ar to es gribētu lūgt lai uh, mēs konstatētu tikai negatīvo balsojumu par piezīmēm un uh, balsojumu par dzels priekškaru anulētu. Richtig. Tā ir pareizi? Groškungs, mēs jau to jau izskatījām. Kolīčekungs, jums vārds. Es domāju, ka mums vajag tādu vienotību četru, visos četros gadījumos uh, parādīt. Jā, priekšādātais piekrīt visos gadījumos rīkosimies vienādi. Tāpēc eh, tagad balsosim par 6436 grozījumu iesniedzēju, kām ir zīle. Notiek konsultācija. Tagad atkal eh, dalīts balsojums par attiecībā uz summām un piezīmēm. Par summām. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts par piezīmēm, kas par pret atturās noraidīt.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 transportsektorn. Tātad pievērsīšos Zviedrijas prezidentūras galvenajām prioritātēm transporta jomām un pēc tam varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būs. Protams, ka esmu uh, informēta par to, ka jūs uzsākat darbu un ne visi referenti jau ir nosaukti, bet esmu pārliecināta par to, ka mēs varētu jau pirmo viedokļu apmaiņu veikt un runāt par tiem galvenajiem punktiem, kas būs mūsu skatījumā prioritāri prezidentūras laikā. Es domāju, ka ir jābūt skaidrībā par vienu lietu. Mēs saskaramies ar uh, divām problēmām, un um, tām jāpievēršas uh, ļoti uh, apjomīgi. Tā ir ekonomikas krīze un klimata pārmaiņas. Līdz ar to šī transporta joma uh, ir ārkārtīgi nozīmīga, jo transports ir ļoti nozīmīga ekonomikas uh, un efektīvas ekonomikas daļa, kā arī tā ir nozīmīga vidas jautājumos. Uh, transports uh, garantē uh, Eiropu Savienības konkurētspējas uzturēšanu un arī uh, iedzīvotāju labklājību. Mums ir jāuztur efektīva uh, sistēma un jārūpējas par ekonomisko attīstību. Pagājuši gadu Zviedrija uh, kopā ar uh, Čehiju un Franciju nosprauda prioritātes uh, 18 mēnešu garumā transporta jomā. Trīs galvenās. Uh, tēmas ir tās, kas, par kurām runājam. Pirmkārt, um, ilgspējīga attīstība, droši transporta līdzekļi un arī uh, tā saktu inteliģento transporta līdzekļu attīstība. Eh, Zviedrijas prezidentūra vēlas turpināt aktivitātes, kādas ir aizsākt šajā jomā. Principiāli izaicinājumi, kādi mūs sagaida neapšaubām, ir klimata pārmaiņas. Zviedrijas prezidentūra mēģinās sasniegt Kopenhāgenā decembrī globālu vienošanās. Tas būs galotņu tikšanās laikā. Uh, Un mēs vēlamies stiprināt Eiropas ekonomiku un tās konkurētspēju Lisabons kontekstā. Mēs nedrīkstam aizmirst vidas jautājumus un transporta drošības jautājumus. Ilgtermiņā ārkārtīgi nozīmīgi. Tas ir gan uh, videi, gan arī Eiropas kopējai attīstībai, jo tas ir darba vieta avots. Un uh, arī tas, uz kā balstās daudzas Eiropas, daudz Eiropas uzņēmumu. Un tagad pievērsīšos klimata jautājumiem un transporta jautājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka transporta negatīvā ietekma uz klimatu var tikt samazināta, ja mēs a, efektīvāk izmantosim dažādos transporta līdzekļus kā līdz šim. Mums ir nepieciešama a, transporta uh, uh, sistēma vienota, nevis 27, kā tas ir tagad, vai arī, uh, kā tagad varētu teikt, 108, jo katra uh, valsts, uh, kā tai katrai ir uh, sava transporta sistēma un uh, tā tiek, protams, dažādi izmantot attīstību. Tehnoloģijai jāļauj mums jaunas loģistikas sistēmas attīstīt un uh, paaugstināt drošību Prezidentūra, Zviedrijas prezidentūra uzsvērs trīs jautājumus. Pirmkārt, politika pēc 2010. gada, otrkārt, efektīva kravu pārvadojuma jautājumu un treškārt, STI, tas šī, šādi var apzīmēt mūsu trešo prioritāti. Un šoruden šie jautājumi būs īpaši nozīmīgi. 2001. gadā komisija prezentēja balto grāmatu un tajā nospraukt mērķi darbībai līdz 2010. gadam. Mēs tagad pienākam pie šī datuma, tuvojamies tam, līdz ar to ir jāraugās nākotnē. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam komunikācijas jauno dokumentu par transporta ilgspējīgo attīstību. Ļoti labprāt gribētu, lai jūs, Eiropas parlaments un arī padomu, pēc iespējas ātrāk varētu aizsākt diskusijas par Eiropas transporta uh, politikas nākotni. Un ir ļoti nozīmīgi, lai šis dialogs notiktu kopā ar citiem transporta sistēmu izmantotājiem. Un šādā kontekstā mums ir jāievēro iedzīvotāju novecošana, vides izaicinājumi, transporta attīstības tendences un arī uh, cietāk kurināmā rezerves samazināšanās mums jāievēro arī urbanizācijas izaicinājumi. Mēs vēlamies organizēt ministru diskusijas uh, oktobrī un pieņemt secinājumus uh, mūsu sēdēs decembrī. Es patiesi vēlētos gribēt, ko jūs domājat par transporta sektoru nākotni. Uh, Tādēļ mēs aizsāksim šo dialogu starp uh, mūsu divām institūcijām. Un kopējais seminārs, ko mēs vēlamies uh, organizēt 12. oktobrī, noteikti būs iespēja apmainīties idejām un mūsu konceptiem. Mums vajadzētu pēc iespējas labāk izvērtēt Eiropas transporta nākotni, izvirsot jaunus mērķus un jaunas metodoloģijas izmant, izveidot. Tagad par transporta ilgspējumu attīstību. Tas atbilst uh, sabiedrības prasībām, uh, sociālajiem jautājumiem, un te ir vajadzīga novatoriska, daudzpusēja pieeja. Jāpaātrina mūsu darbība, un es ceru, ka komisija uh, atbilst, atbalstīs mūsu Un uh, mēs ceram, ka ceļu uh, sektorā mēs varēsim samazināt gan uh, sastrēgumus, gan uh, piesārņojumu, gan arī or, uh, organizēti harmoniski darbojoties uh, šajā uh, jomā. Mēs varētu pievērsties labākam transporta sistēmām. Uh, un labāk pārvaldīt uh, satiksmes plūsmas, tas ļautu paaugstināt drošību uh, uz ceļiem, un mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk pieņemt uh, lēmums uh, šajā jomā. Vēl divi būtiski notikumu. 21. septembrī Stokholmā mūsu prezidentūras laikā notiks sastais pasaules uh, kongress par inteliģentajām satiksmes sistējām, jeb STI un um, tas izvērtēs, uh, kā, uh, kāda ir ietekme mūsu ikdienas dzīvēm šai inteliģentai transporta sistēmai. Un Gēteborgā 26. un 27. oktobrī notiks konference par ceļu satiksmes nākotni, kas būtu droša un arī, uh, tā teikt, tīra. Mērķis ir attīstīt jaunas tehnoloģijas un izvērtēt to pienesumu, tā lai mēs rūpētos par tīru vidu un a, pātrinātu jauno tehnoloģiju a, gan attīstību, gan arī labāku izmantošanu tām tehnoloģijām, kas jau eksistē. Nākošais. 40 tūkstoši cilvēku katru gadu a, iet bojā ceļu a, satiksmes negadījumos Eiropas Savienībā. Mēs esam ļoti tālu no mērķa, kāds uh, tika izvirzīts uh, 27 tūkstoši 2010. gadā. Komisija uh, prezentēs uh, ceļdrošības uh, projektu 2010. un 2020. gadam, un mums ir nepieciešami ļoti konkrēti uh, pasākumi nākošo desmit gadu laikā, un mums ir labā, nepieciešami labāki rezultāti, piemēram, labāk piemērojot uh, vadīšanas ātrumu, aut automašīnas vadošanas ātrumu, kā arī drošības jostu uh, plašāku izmantošanu. Gēteborgā mēs uh, šīs sēdes uh, laikā vēlamies uh, dot mūsu ieguldījumu izstrādāt šīs programmas. Ceļa drošība ir ļoti nozīmīga. Mēs gribam intensīvi strādāt, lai sasniegtu progresu šajā jautājumā, un mēs gribam uzlabot globālo drošību. Um, mēs runājam šeit par cilvēku drošību un vēlamies samazināt uh, ceļu negadījumu skaitu daudzumu. Tādēļ. Uh, runāsim arī par uh, gaisa satiksmu, un par nodokļiem, bet nevēlamies nekādu diskrimināciju un vēlamies runāt par uh, regulējumu. Un regulējumu, kādi ir saistīti ar, ar um, nelaimes gadījumiem, avārijām, uh, kādas uh, ir bijušas. Un ir nepieciešams harmonizēt procedūru, kāda no, ir, tiek ievadīta pēc uh, avārijām. Un jāuzsver arī tas, kas nesen notika šajā jomā. Transports, drošība, pasažieru tiesība, aizsardzība un iespējamība uh, sasniegt Eiropas Savienības patīs attālākos punktus. Tās ir mūsu prioritātes arī. Mums ir uh, jāpievērš īpaša uzmanība pasažieru tiesībām. Mums ir nepieciešams tādas politikas, kas eh, nodrošinātu šo patērētāju tiesības. Un uh, Eh, tādēļ mēs vēlamies stiprināt un um, nostiprināt pasažieru um, tiesības gan uh, tiem, kas uh, ceļo izmantojot autobusus ilgo, uh, garos pārbraucienos, gan arī uh, jūras transportu. Mēs vēlamies harmonizēt uh, tos noteikumus, kāda ir attiecināta pret gaisa satiksmi un arī uh, dzelzceļa satiksmi. Eiropas parlaments jau ir izskatījis pirmajā uh, lasījumā šo dokumentu, un mēs ceram, ka pēc iespējas ātri tiks sasniegta vienošanās, lai pasažieri uh, Nu, saņemtu nu, vislabāko iespējamo aizsardzību un varētu mm, garantēt viņu tiesības. Jārunā arī par um, invalīdu un cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās um, tie, um, iespējām, tiesībām un nedrīkst notikt nekāda diskriminācija attiecībā pret šīm personām. Pēdējo gadu laikā uh, mēs mēģinām harmonizēt iekšējā tirgu transporta jomā, lai paaugstinātu mūsu kom, mm, uh, konkurētspēju. Mums jāvienkāršo reglamentācija, mums eh, jāsamazina ne, eh, tie administratīvie eh, pārspīlētie šķēršļi, kādi ir, un tas skar dažādas jomas. Tagad vēl par tām formalitātēm, kādas ir saistītas ar kuģu ieiešanu Eiropas Savienības ostās. Mums ir daudz ostas Eiropas Savienībās, un mums ir jā. Ja jāsamazina tie šķēršļi, kādi ir, teiksim, transport, dažādajās transporta jomās, mainot transporta uh, līdzekļus. Li, mūsu stratēģija uh, būs orientēta uz uh, administratīvo procedūru vienkāršošanu, un mērķis ir līdz 2018. gadam uh, sasniegt globālu vienošanos Eiropas uh, Savienībā un Eiropas līmenī. Un vēl uh, pievērsīšos Baltijas uh, jūras jautājumies. Zviedrija tas ir ļoti nozīmīgi, runāšu par transportu. Un uh, direktīvas un mērķi ir tādi, lai uh, Transeiropas uh, tīkls tiktu veidots. Uh, mums ir nepieciešami jauni, novatoriski risinājumi, kas atbilst vidas uh, interesēm. Uh, un eh, tas būtu kā piemērs reģionu sadarbībai vērtējams. Pievērsīšos dzelzceļam. Šeit mēs mēģinam veidot Eiropas uh, tirgu, kas būtu efektīvs Eiropas uh, Savienībā. Trīs pakotnes ir uh, tikušas pieņemtas no 2001. gada, lai šo mērķi sasniegtu. Un mēs redzam, ka tirgū šī pasākumi darbojas tad, ja tos ievieš kompleksi o, mēs vēl neesam pilnībā apmierināti ar ieviešanas panākumiem. Un o, pirmā pakotne ir o, harmonizācijā. Ieviest ar mērķi harmonizēt o, dzelzceļa satiksmi, harmonizēt o, pie stācijām un uzlabot satiksmi. Mēs tam pievērsīsim īpašu uzmanību Zviedrijas prezidentūras laikā. Mēs ceram vienoties ar jums par uh, šo Eiropas tīklu, kas būtu konkurētspējīgs kravas pārvadājumu jomā. Tas mums atļautu veidot veiksmīgi, efektīvu kravu pārvadājumu sistēmu Eiropā. Un ceram, ka parlamenta sadarbība ar mums būs ļoti veiksmīga. Mēs vēlamies tādu efektīvu sadarbību gan kravas pārvadājumu jomā, gan arī citu transporta līdzekļu izmantošanā. Līdz ar to mēs vēlamies, lai infrastruktūras tiktu veidotas un lai tiktu atvieglotas tās ceļu, tie ceļu koridori, kas ir pārslogoti un rada lielu piesārņojumu. Līdz ar to mēs domājam, ka šāda attīstība būtu iespējama. Un, um, mēs sasniegtu loģistiski integrālas un uh, efektīvas sistēmas kravu pārvadojumos. Es domāju, ka laba koordinācija starp nacionālo administrāciju atļautu uh, strādāt tā, lai šie koridori būtu patiesi efektīvi. Zviedrijas uh, prezidentūra vēl sasniegt uh, vienošanos ar Eiropas parlamentu par uh, direktīvu, kas skar darba laiku. Uh, tiem, kas, tām personām, kas ir nodarbināts un strādā ceļu trans, transporta šajā jomā. Par šiem jautājumiem vēlos īpaši runāt, jo tas skar mazos uzņēmums. Un transporta sektors šogad laikā ir būtiski mainījies. Sociālais Sociālā dimensija ir tikusi būtiski stiprināta uh, transporta jomā. Un mēs redzam, ka ir praktiski arī tāda, tāda tā kā pelēkā zona starp tiem vadītājiem, kas strādā kādā uzņēmumā, un tie, kas ir uh, neatkarīgi. Un komisija līdz 2015. gadam vēlas uh, izveidot tādu sistēmu, kas novērstu tā pēdiņās no nu, uh, neīsto uh, neatkarīgo darbību un uh, spē, atbalstīt tos, kas patiesi neatkarīgi strādā. Un uh, mēs ceram, ka mēs varēsim pavirzīties uz priekšu, risinot šos jautājumus. Un pirms noslēguma vārdiem vēlos pievērsties vēl vienam ļoti nozīmīgam jautājumam. Tā ir tā sauktā eiro viņet, jeb ceļu uh, nodevu jautājumu kopa. Atgādināšu, ka transporta ministri jau divas reizes par šo jautājumu ir uh, runājuši. Uh, Un jautājums ir par to, kā vislabāk varētu rast risinājumu. Da vairākums kolēģi atbalsta šo a, priekšlikumu mērķus, bet ir arī tāda zināma kavēšanās. Mēs runājam par iespaidu uz e, ekonomisko iespaidu. Praktiski ir vajadzīgs vairāk laika, vairāk pētījumu, lai padomu varētu pieņemt um, savus lēmumus. Tādēļ komisija uh, Um, dažādus pētījumus veiks, lai vislabāk varētu novērtēt šo priekšlikumu ietekmi. Vispirms ir jāizskata uh, un jāizpēta pirms turpināt. Par vidas jautājumu runājot, uh, komisija ir solījusi, ka uh, uh, slāpekļa oksīdu jautājumā tiks izteikti priekšlikumi. Un mēs zinām, ka ir dažādi priekšlikumi par uh, risinājumiem šajā jomā, un arī uh, aviācija tiek pieminēta. Uh, uh, minēta. uh, runājot par uh, nodokļiem, um, jāizskat jautājums arī par uh, lidostām un par iespējamību šādiem uh, nodokļiem. Dāmas un kungi, vēlos cieši ar jums sadarboties, lai mūsu uh, īstenotā politika būtu ekoloģiska, respektētu vides attīstības jautājumus. Un vēlos īpaši pasvītrot to, ka tā nevienmēr ir jauna likumdošana, kas ir ļoti nozīmīga, bet tikpat nozīmīgi ir pielietot jau pieņemto likumdošanu un nevienmēr radīt jaunas likumdošanas um, tekstus, bet gan uh, korekti pielietot tos, kas jau ir pieņemti. Komisija ir ļoti nozīmīga loma tieši šajā jomā sadarbojoties arī ar dalību valstīm, un dažkārt ir tā, ka jauni pasākumi ir, protams, nozīmīgi. Jā, tā tas ir. Nu, piemēram, ceļu satiksmes jomā. Mums ir jāiespaido izturēšanās viedokļi, un jāmaina uh, dažāds darbības ritms. Bet ir nepieciešams, lai visi iesaistītie um, darbotos kopā. Tas ietver uh, sevī gan dalību valsts, gan uh, Eiropas parlamenta. Priekšsēdētāji kungs, es uh, tagad varu uh, atbildēt uz jautājumiem, kādi jums būs, un es ceru, ka Zviedrijas prezidentūras laikā mums būs iespēja turpināt mūsu diskusijas un debats par transporta jautājumu. Paldies, ka uzklausījāt mani!

uz jūsu uzdotiem jautājumiem, tad mums uh, jāraugās, lai uh, tam pietiktu pietiekama laika. Tādēļ uh, esmu jau kļuvis par ekspertu uh, šī āmura kustina vicināšanā. Tādēļ lūdzu, kolēģi, trīs minūtes neilgāk jums ir laiks uh, izpušķot savu jautājumu. Tātad sākam, Maķu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs. Sirsnīgs paldies par šo programmas iepazīstināšanu ar programmu. Vispirms vēlos jums novēlēt daudz sekmes, sākot šo darbu, kas nav pats veiksmīgākais periods. Mēs gaidām dažādas jauninājumus, protams, mēs varam zaudēt arī laiku dažādu citu aspektu dēļ. Tas, ko es vēlos sacīt, vēlos teikt, ka prezidentūra prezidentūrai nevajadzētu gaidīt. Jūs esat minējusi vairākus nozīmīgus aspektus, kas arī mums ir būtiski. Es īpaši vēlos minēt drošības jautājumus, ITS kopumā. Laiks ir ļoti īs, laika ir maz. Tas, kas man pietrūkst, ir nedaudz mērķtiecīgāka un ambiciozāka pro programma, ka jūs konkrētāks mērķis noteiktu, konkrēts projekts, kas padomē varbūt nav tik vienkārši diskutējami, ka jūs tos ar parlamentu atbalstu un palīdzību, un to jums var apliecināt, ka tas tā arī varētu būt, ka šīs tēmas jūs tiešām arī iekustinātu un vairāk pavirzītu uz priekšu. Sākšu ar pēdējo Eiroviniete. Tas ir būtisks aspekts saistībā ar vidas jautājumiem, no gan padomē, gan parlamentā ir jautājums svarīgs, lai arī mm, ir atšķirīgi viedokļi, bet šī ticamība, ka mēs tagad nezaudētu laiku, bet iegūt laiku jums, arī veicot citus pētījumus. Mēs parlamentā esam runājuši par šiem jautājumiem, un gan parlaments, gan arī dalību valstu pārstāvjiem ir informācija, tāpēc ļaujiet vēl veikt kādus pētījumus, bet arī spēriet soļus uz priekšu šajā jautājumā. Otrais. Jūs sacījāt, ka mēs visi atrodamies ļoti grūtā situācijā, ekonomiskā krīze. Man arī ir sajūta, ka šodien mums bija balsojums eh, par budžetu. Es īsti nezinu, kādas jūs pilnvaras, bet vai, ja, jums, ja jūs varētu mums palīdzēt transporta jomā, jo arī tajā eh, pilsoņiem varētu būt maz ticams šīs infrastruktūras un drošības jautājumā un arī dažādos citos jomās un šīs budžeta līnijas, kas ir skartas, ka mēs tās samazinātu. Mēs nevaram darīt neko labu infrastruktūrā, ja mēs neinvestējam. Jūs sacījāt, negaidīt, bet mēs arī gaidām kādus noteiktus soļus, kādas zīmes. Un mēs arī vēlamies redzēt jūsu stingru atbalstu. Jūs runājat arī par ilgtspējīgu, par inteliģentām transporta sistēmām. Tāpat arī runājat par pasažieru tiesībām. Ja jūs vēlaties šos jautājumus risināt, jūs redzēsiet, ka arī Savienības pilsoņi vēlēsies panākt labu un pozitīvu risinājumu un atbildi. Tāpat arī darba laika jautājumos. Uh, arī šajā komitejā mēs atbalstām noteiktu darba laiku, laika ievērošanu un būtiskākais ir drošība. Un šī ir vēsts, ko vēlos arī, ar kur palīdzību vēlos noteikt ļoti skaidrs mērķis, lai arī mēs kritiski varbūt raugāmies dažādos jautājumos. bet sirsnīgs paldies jums katrā ziņā par to, ka jūs bijāt šeit un daudz sekmes jūsu darbā. Thanks much, Mr. Alcadrawi, for the Alcadrawi. Jā, priekšstādātāji kungs, paldies. Paldies ministras kundzei. Un uh, gribu teikt, ka, nu, neapskaužu jūs jūsu darbā tas ir sarežģīts brīdis prezidentūrai. Groškungs jau to pieminēja. Un pārēj un sadarbība ar jauno parlamentu, e, iespējams arī ar jauno komisiju un iespējams arī ar jauno līgumu. Bet visi šie apsvērumi nedrīkst iespaidot e, padomas e, aktīvu darbību Ja mēs, piemēram, varētu viedoties par dažādām tēmām, par tām tēmām, par kurām jau esam pirmajā lasījumā runājuši parlamentā, un īpaši eh, gribu pieminēt divus, proti satiksmes eh, drošība un ilgtspējīga eh, satiksme. Jūs neko neteicāt par Ajāla Zenderskundas priekšlikumu. Un šeit es runāju par pārkāpumiem. Uh, un par sodiem Eiropas līmenī, kā tie būtu iespējami. Vai arī precīzāk teikt, no kur uh, varētu teikt uh, pārkāp pārkāpumu, tāda izmeklēšana pārobežu kontekstā un sodu piemērošana. Tam ir nozīme attieksme uz satiksmi, un tas samazinās arī ceļnegadījumu skaitu. Mm, kā jūs teicāt, 40 tūkstoši cilvēku iet bojā satiksmes negadījumos, un šeit aktīvi jāstrādā, un šeit jāizvirza ambiciozāka mērķi. Un vēl viens jautājums - ilgspējīga attīstība. Groškungs to pieminēja. Tas ir jautājums par eiro viņieti Jūs ievadvārdos jūs uh, to jau pieminējāt. Un uh, teicāt, ka Kopenhāgenā notiks šī konference, ka tā tiks saistīta ar satiksmes jautājumiem, bet diemžēl man ir jākonstatē, ka ja mēs nepieņemsim drosmīgus lēmumus un ja neradīsim ekonomiskus uh, uh, mudinājums, tad mēs nespēsim um, pie, izpildīt um, šo mērķi. Iekšējo izmaksu eksternalizācija par to arī ir jādiskutē. Un uh, no 2010. gada jārunā par nākotnes sistēmām, bet mums arī tāds ļoti konkrēts priekšlikums ir izsakāms. Un šeit mēs vēlamies lai padome aktīvi rīkoties, lai pēc vārdiem saktā, sakotu darbu. Kā politiskā grupa mēs izsakam nožēlu par to, ka padome pat laban nav spējīga a, m, progresīvi strādāt. Un šeit lūdzu vairāk ambīciju. Mums jādara vairāk nekā tikai jādiskutē par tehnoloģiju mums vajadzētu ne tikai uz tehnoloģiju uh, raudzīties. Varbūt jūs varētu kaut ko vēl teikt par šo jautājumu. Un noslēgumā priekšstādātāja kungs es varu teikt, ka uh, Citus dosjē mēs pozitīvi un arī kritiski pavadīsim. Īpaši tādu punktu, par kuru gurājam jau gadiem, proti drošības pasākumu finansējums lidostās. Un domāju, ka arī šeit jūs varēsiet aktīvi rīkoties. Paldies! Thank you, uh, Mr. Paldies, Salvadorādi. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze paldies par jūsu uh, sniegto informāciju, par paskaidrojumiem. Kā jau kolēģis sacīja, jūs tiešām darbojaties patreiz ļoti grūtā situācijā un laikā, bet padomēji un parlamentam ir ļoti svarīgi, lai šīs darbs tiktu turpināts. Un mēs nedrīkstam novirzīties no nospraustā ceļa. Ņemot vērā, ka notiek dažādas lietas ārpus, ārpusē un mūsu jomu tik daudz šīs uh, problēmas neskar. Bet es labprāt uzklausīju jūsu nostāju un to, ko jūs sacījāt, ka mums vajadzētu vienu sistēmu, vienu iekšzemes kopīgu sistēmu. Mums vēl tāls ceļš ejams šajā jomā, un tas ir ļoti grūts uzdevums. Un tas ir daudz grūtāks padomē kā parlamentā panākt vienprātību. Mēs atbalstām padomi un mēs varam secināt, ka ļoti grūti pārliecināt dalību valstis, ka mums ir nepieciešams vienots iekšzemes tirgus. Jūs runājāt arī par to, cik svarīgi ir laba transporta sistēma gan labklājības attīstībai, gan arī vispārējai attīstībai. Jūs uzstādījāt nepieciešamību administratīvos jautājumus risināt īpaši jūras satiksmes jomā. Uh, Tāpat arī jomā par Maritime Space Without Borders mēs īpaši atbalstām e, piekrastes kuģošanu un īpaši atvieglot sistēmas ieviešanu, jo es uzskatu, ka tieši piekrastes kuģošana pie, rada liels iespējas, jo tie ir attālumi, kuros kuģi neapdraud tik ļoti apkārtējo vidi. ITS šajā sakarā ir viena no prioritātēm, kādu jūs minējāt. Mēs dzirdējām jau kādu ziņojumu un pieņēmām eh, dažādas ziņojumus. Jensens kundze to bija sagatavojis. Viņa, diemžēl, bija spiest atgriezties Kopenhāgenē, tāpēc nav mūsu vidū šodien. Mans jautājums ir, vai padome domā, ka, mēs, ka mums nepieciešama ne tikai koordinācija, bet arī likumdošana? Mums ir nepieciešama atbild no jūsu puses. Uh, vai kaut kas ir jāpanāk likumdošanas jomā. Vai mums ir nepieciešama Eiropas likumdošana šajā jautājumā? Un tad, kad būs beigsies, beidzies pirmais lasījums, man ir jautājums, vai jūs saskatāt uh, kopīgas nostājas attīstību? Kad Rāvīkungs minēja pa, uh, jautājumu saistībā ar eiro viņietas ieviešanu, ir ļoti grūti veikt dažādas pētījumus, jo tas ir arī politisks dabas jautājums. Uh, Tas nozīmē strīdu starp finanšu ministrijām un pārējo pasauli. Finanšu ministrija saka, tam ir vajadzīga nauda, bet mēs kā parlaments esam skaidri pateikuši, ka ienākumi, kurus nodrošinās Eirovinieta, ka tie ir jāizmanto un jāliek lietā, lai sektu visus ārējos izdevumus. Un man ir kāds jautājums vēl par satiksmes drošību. Mēs gaidām ceturto rīcības plānu un es redzu, ka ir kādas vilcināšanās. Zviedrija ir veikusi ļoti daudz ko satiksmes drošības jomā, vai jūs varat tiešām arī sacīt, vai jūs saskatāt iespēju, ka padome un parlaments kopīgi varētu stimulēt un veicināt komisijas darbu, lai panāktu kādu risinājumu. Paldies! Paldies! Vēl trīs. Tad eh, Jā, es gribētu sirsnīgi pateikties par teikto manas politiskās grupas vārdā, un uh, jūs runājāt par vidi un satiksmi, un es domāju, ka neizmantot mobilitāti mēs nevarēsim samazināt klimata pārmaiņas. Uh, satiksmi izmaina 30% CO2 izmeša Eiropā un no 95. gada ārkārtīgi pieaugs un citos, uh, uh, citās jomās ar uh, investīcijām ir uh, sam, panākt samazinājums. Tas nozīmē, ka satiksme visu pārējo uh, progresu praktiski apēd. Mums liekas, ka ir nu bruktiski negodīga konkurence. Mums ir nodevs uh, uh, uh, dzelceļjomā un šīs nodevs ir obligā, obligātas un eiro viņa ir uh, brīvprātīga un tas izkropļo uh, konkurence, mums nav vajadzīga nekāda jauna pētījuma. To ir tūkstoši. Praktiski nepieciešams politisks uh, lēmums, un ja jūs saka, ka jūs gaidīsiet pētījumus, kamēr tie tik veikti, tad nu, tikai nākošie, kas nāks pēc jums strādāt, uh, pieņems lēmums. Bet mans aicinājums - aktīvi darbojoties Eiroviņots uh, uh, jautājumā mums ir vajadzīgs risinājums. Nākošais - 60% investīciju uh, uh, tiek ceļu satiksmē veltīti un 20% dzelzceļam. Mēs gribam 40% dzelzceļam. Vai jūs padomē varat uh, to īstenot? Mēs nevēlamies investēt pretējā virzienā, ja, mē, ja mūsu vēr, mērķis ir kāds cits. Tagad par pasažieru tiesībām. Mēs pieņemām lēmumu arī kopā ar padomu. Noteikums stāsies spēkā gada beigās, tādēļ jautājums ir tāds, kādas valstis uh, nevēlas pieņemt šīs pasažieru tiesības līdz gadu beigām, kuras esam jau pieņēmuši, un vai jūs domājat, es domāju, ka Zviedrijā tā arī ir problēma, cik zinu, vai jūs uh, varat īstenot to, lai visos vilcienos varētu ņemt līdzi uh, velospēdas, arī ātrvilcienu satiksmē. Dažās valstīs ir problēmas ar to, vai Zviedrija to atbalstīs. Nākošais - Alpu konvencija. Zviedrija ir tālu no Alpiem, bet, nu, kā mm, prezidentūra jums vajadzētu uh, Uh, darboties, lai Alpu konvencija tiktu pieņemta nākošajā pusgadā. Nākošā problēma. Jūsu uh, vietniece brokastu laikā teica, ka vidē draudzīgs uh, uh, risinājums, uh, mēs to saucam par uh, gigalaineriem, jeb milzīgi no, garajām automašīnām, smagajām automašīnām. Un Vācijā 50% no 50% uh, pārliekot uz dzelzceļu, mēs varētu um, samazināt uh, šo garo automašīnu satiksmi vai smago automašīnu satiksmi. Un um, mēs varētu panākt būtisku progresu šajā jomā no ceļa pārvietojot uz dzelzceļu. Tagad par kuģu satiksmi. E, emisijām jābūt spēkā. Jo šie kuģi ir praktiski bez filtru uh, atkritumu sadedzināšanas iekārtas. Uh, un e, jābūt aktīvām darbībām arī a, e, Baltijas jūrā īpaši. Un nākošais punkts. Kas ir tām valstīm, kas e, dzelzceļa paketes neīsteno korekti, vai jūs kaut ko darīsiet, lai tas tā notiktu, lai būtu godīga konkurence transporta um, jomā un godīga konkurence attiecībā uz dzelzceļu. Tagad par drošības jautājumiem. Protams, svarīgs jautājums, vai jūs uh, vēlties, lai Vācijā būtu, es atvainojos, lai visā Eiropā būtu skaidrs ātruma ierobežojums? Atkārtošu vēlreiz jūs ajūk, vai jūs atbalstīsiet šo uh, manis ieteikto priekšlikumu? Paldies! Uh, e paldies, Sīdekungs! Uh, paldies, ministrs kundze, par jūsu ziņojumu. Es arī gribu izteikt atzinību par jūsu formulētām prioritātēm transporta jomā. Uh, par kraus pārvadājumu loģistiku un arī par tīpaši par inteliģentām transporta sistēmām. Eh, mani gandarīja arī tas, ka mm, pasažieru tiesības gan uh, autobusu satiksmē, gan jūras satiksmē tiks pieņemta decembra padomē, kā tas ir politiskā vienošanās, un arī par ļoti sarežģīto darba laiku direktīvu attiecībā uz autoceļu, uh, autoceļu transportā. Uh, Un šeit es tiešām skatos, ka Zviedrijai vajadzētu šajā darblaika direktīvas sakarā paiet uh, lielu progresu uz priekšu, jo jūs varat uztvert labāk periferiālo Eiropas Savienības valstu atšķirības uh, no objektīvām atšķirībām šajā jautājumā ar tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras atrodas Eiropas centrā. Uh, tāpēc es ļoti skatos uz, uz, uz progresu šajā lietā jūsu prezidentūras laikā. Uh, Par eiro viņeti es arī gribētu tomēr lielāku apņemšanos padomē iet uz priekšu, jo skaidrs jau, ka šī direktīva tiks ieviesta pat tad, ja viņa tiks pieņemta pēc trīs gadiem, un jebkurā gadījumā dalību valstīm paliks uh, iespējas arī viņas nepieņem, nepieņem šo eiro viņiet neievies savā valstī. Līdz ar to, es domāju, argumenti par šodienas finanšu situāciju padomē, manuprāt, nav pārāk loģiski. Es aicinātu jūs mēģināt virzīties uz priekšu. Uh, Un eh, par Baltijas jūras valsts stratēģiju. Eh, jūs pieminējāt šo lietu un arī kontekstā ar transportu. Zviedrijas prezidentūras eh, tātad šajā dokumentā ir rakstīts, ka Baltijas jūras valsts stratēģijā ir mērķis ir panākt tīrāku Baltijas jūru un arī ekonomiski dinamiskāku reģionu. Un arī tie ir uzsvērts, ka deviņas no Baltijas jūras valstīm astoņas ir Eiropas Savienībā. Bet, diemžēl, tā devītā ir Krievija, kas nav vienkārši vienkārši kāda no Eiropas, Eiropas valstīm. Uh, un šajā sakarā es tiešām skatos, ka Zviedrijai, manuprāt, vajadzētu strādāt ne tikai likumdošanu, bet arī ar transportu skarošu jautājumu attiecībās Baltijas jūras reģionā. Minēšu divus piemērus. Uh, nesen Krievijas attiecībās ar Lietuvas kravas pārvadātājiem uz autoceļiem šī, šis konflikts izraisa milzīgas sastrāgums dalību valstu robežu punktos ar Krieviju, kā piemēram Latvijā. Uh, sakrājās milzīgas rindas ar automašīnām, kas rada piesārņojumu, rada vides apdraudējumu un eh, daudz cits negatīvs efekts tikai tāpēc, ka Krievijas attiecības ar, Lietuvas, eh, ar Lietuvu kādu bieži vien ne tikai transporta jautājumu vai muitas jautājumu sakarā pasliktinās. Un tas rada milzīgu, eh, milzīgas faktiski sociālas spriedzes šajās valstīs. Un otrs piemērs, tomēr tas skar arī ārpolitiku, Baltijas jūrā notika pirātu uzkāpšana uz Krievijas kuģa, uh, Es saprotu, ka tas jautājums ir kutelīgs, bet katrā ziņā Slavaka, Igaunijas, Latvijas pilsoņi ir pirāti, un tas notiek Baltijas jūrā, e, prasa kādu skaidrojumu, manuprāt, e, šīs e, tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Thank you. Last, but certainly not least. Pēdējais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 paredzēt. Un tātad jūsu mērķi attiecībā uz šo jautājumu. Un trešais uh, - uh, pilotu apmācība. Uh, pēdējā laikā ir bijuši vairāki daži nelaim, nelaimīgi gadījumi un gribas teikt, ka acīm redzot mūsu piloti nav pietiekami apmācīti, viņiem nav planēšanas prasmju, planēt prasmju, un eh, kas bija iepriekšējiem pā, pilotu paudzēm, kas būtu nepieciešams atjaunot šobrīd, un kāds ir eh, jūs paredzētais progress attiecībā uz uh, Eh, planēšana, pilotu prasmi attiecībā uz planēšanas tehniku izkopšanu. Tālāk eh, vīzas ar Amerikas Savienotajām valstīm, man liekas, ka mums būs otrais, eh, jeb ir jau otrais nolī, nolīgums ar Amerikas Savienotām valstīm, un vai jūs esat to paredzējis attīstīt? Tālāk, ko jūs paredzat? attiecībā uz ITS, tātad e internetiem transporta sistēmu. Šobrīd mums ir 27 dažādi drošības standarti, un mums vajadzētu harmonizācijas vienotības procesu uh, pasteidzināt. Um, mums vajadzētu arī apmācības uh, šoferiem, smago mašīnu šoferiem, autobusu šoferiem, viņu prasmes uh, uzlabot, jo arī viņu dēļ notiek bieži avārijas, tieši viņu neprasmju dēļ un varētu izkopt. Nākamais - aģentūras. Vai jūs uzskatāt, ka būtu nepieciešams vēl vairāk aģentūras, vai arī kāds aģentūras būtu nepieciešams apvienot? Uh, attiecībā uz ITS, inteliģentām transporta sistēmām, es ceru, ka šeit arī būs atradīsies vieta Galileo sistēmai. Paldies, Kolīčekungam! Uh, ministrs kundze, es domāju, uh, ka jums tagad būtu pienākums laiks atbildēt pirmajā raundā izskanējušajiem jautājumiem, iebildēm, piebildēm. Paldies! Paldies priekšsēdētāji eh, par š, eh, un visiem jums, kas izteica šos visnotaļ svarīgos jautājumus par jūsu pienesumu un par to, ka es redzu, ka jums ir patiesas bažas attiecībā uz daudziem jautājumiem, attiecībā uz grūtībām, ar kurām būs uh, Uh, man jāsaskarās un mums jāsaskarās šajā pirmajā, uh, šajā pirmajā tikšanās reizē. Jūs gribat, jūs gribat, uh, lai būtu ambiciozāki mērķi, bet, nu, jebkurā gadījumā pateicos jums par tiem, es jums nedaudz vēlāk centīšos izstāstīt, Roškungs un arī daudz citi, ka Dāmī kungs, jūs uzsvērāt šīs te lielākās ambīcijas, kuras uh, uh, vajadzētu uh, uzstādīt par savu mērķi, bet es jums gribu teikt, ka mums ir ļoti augstas ambīcijas, mums ir ārkārtīgi augsti mērķi, mums ir ļoti augsti mērķi sasniegt rezultātus, tieši lai sasniegtu rezultātus. Tieši tādēļ mēs gribam padziļināti palīst apakšā problēmai un viņu izraut ar saknēm. Tieši tādēļ uh, padziļināti eh, nodarbojoties ar kādu problēmu, uh, varbūt viņu, viņu skaits ir pieticīgs, bet mūsu lielā ambīcija ir viņas pilnībā atrisināt. Un es ceru, ka attiecībā uz iekšzemes ūdens ceļiem. Čehijas prezidentūra jau uzsāka šo darbu, un mēs eh, mūsu prezidentūras laikā Čehija ir arī atbildība par šo jautājumu. Bet šobrīd, manuprāt, neskaidri jautājumi nav izņemot eh, tas, eh, ka arī pasažieru tiesības uz iekšzemes ūdeņiem, arī pasažieriem ir jābūt tiesībām, un pasažieru tiesības ir uz mūsu jā, darba galda. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es liekas, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Un tagad man ir septiņi uh, nākamie, uh, nākamā raundā runāt gribētāju, lai uh, mēs paspētu visu laikā. Man jāsamazina jūsu runas laiks uz divām minūtēm. Tādējādi arī priekšā ministri varēs atbildēt Dibērakas kundzei vārds pirmai. Divas minūtes, lūdzu. Merci, monsieur le président. Merci, madame. Paldies, priekšsētāja kungs, paldies, ministrs kundze, ka ieradāties, lai prezidentētu Zviedrijas prezidentūras programmu. Uzdošu trīs jautājumus par gaisa satiksmi. Pirmais jautājums skar finansējumu gaisa drošībai. Parlamentam ļoti skaidrs ir, ka šo pasākumu finansējums. Uh, nedrīkst tik pārlikt uz ceļotāju pleciem un ka valstīm jāfinansē daļa no tā, vai Zviedrijas prezidentūra domā, ka tā uh, varēs sasniegt vienotu pozīciju pirms gada beigām. Otrais jautājums par gaisa uh, satiksmes drošību. Šogad bija divas, maga, uh, divas smagas avārijas un Eiropas Savienība gatavo tekstu uh, par uh, avariju izmeklēšanu teksts tiks prezentēts rudenī, vai uh, prezidentūra mm, uh, piešķir prioritāti šim tekstam? Un trešais, pēdējais jautājums. Mēs uh, komitejā uh, esam izskatījuši arī ITS jautājumu gaisa satiksmē, un ļoti būtiski ir, lai tiktu izveidota sistēma, kas tiktu attiecināta arī uz visām mm, visiem operatoriem, kas ierodas Eiropā, lai ne tikai, tā teikt, sodītu Eiropas operators un lai neizkropļot konkurences. Tātad, tuvojoties Kopenhāgenes sēdē decembrī, vai Eiropas Savienība mm, piedāvās uh, šo jautājumu un mēģinās Eiropas uh, pieju uh, paplašināt, uh, aptverot visu pasauli, un lai tas at, attieksies uz visām Eiropas, eh, visām aviācijas sabiedrībām. Mēs runājam šeit par CO2 izmešiem, lai Eiropas sabiedrībām un operatoriem nebūtu vieniem jānes šī nasta. Paldies! Lielas paldies! Mans kolēģis jau iepriekš sacīja, un jā, Šeit es arī esmu. Es ļoti labi saprotu, ka jūs izjūtat tādu kā spiedienu, jo šis ziņojums par pārobežu eh, y por lo tanto querría yo preguntar. Par pārobežu sodu izmantošanu pastāv arī likumdošana un ir kāds likumiskais pamats un tam līdzīgi. Mēs maz ticam, un būsim maz ticami, ja mēs runāsim daudz par upuriem vai par ātrumu samazināšanu un citiem nosacījumiem, bet pēc tam uh, pieņemsim kādus likumdošanas aktus, kas notiek saka, ka šie sodi kas 27 dalību valstīs pastāv, jeb eksistē, visur netiek arī piemērot. Šis šķērslis ir jāpārvar. Un padomē ir jāpalīdz uh, parlamentam jautājumā par mobilitāti tieši attiecībā uz Eiropas pilsoņu pārvietošanos un mobilitātes spējām ikdienā. Tāpēc būtu ļoti labi, ja šie labie piemēri, kāda ir Stokholmā, uh, tiktu arī ņemti vērā. Runāt par ilgspēju, tur jums ir taisnība. Kolēģi jau minēja, arī tāpat runāt par eiro viņeti. Īpaši krīzes situācijā ir nepieciešams nedaudz atturēties un neradīt jaunas izmaksas. Spānijā, piemēram, dzelzceļa satiksme ir pie robežā nobloķēti, ja bremzēti, un ir dažādi citi jautājumi un problēmas. Un runājot par pārobežu dzelzceļa satiksmi, parlaments ar, saskaņā ar Eiropas atveseļošanas plānu ir panācis, ka Eiropas tīkli tiek atbalstīti. Vai Zviedrijas prezidentūra arī to atbalsta? Uh, vai vēlas attīstīt šo ideju tālāk, jo runa ir arī par loģistiku, par loģistikas efektivitāti, ne tikai par enerģētikas efektivitāti. Jums ir liels uzņēmums IKEA. Varbūt arī IKEA pārvadājums vajadzētu novirzīt uz dzelzceļa transportu. Nākamo mēnesi notiks īpaša kampaņa, kurā ir mērķis parādīt, kā preces var nonākt dzīvoklī, tā sakot, un kā uzlabot šo loģistiku, ja pārvadājums. Paldies! Nākamais, kuru cākos kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs kundze. Vēlos novēlēt daudz sekmes jūsu darbā, kas ir tiešām smags darbs, un ceru, ka mēs labi sastrādāsimies ar prezidentūru šajā laikā. Es domāju, ka jūs esat tiešām uzstādījuši ļoti mērķiecīgu un ambiciozu programmu, bet ir, protams, arī zināmas grūtības. Ar prieku dzirdēju, kā jūs runājat par drošības jautājumiem, īpaši attiecībā uz aviācijas jomu. Un man tiešām žēl, ka man šodien, un tas ir mans pienākums, sacīt jums, ja pastāstīt par kādu nepatīkamu gadījumu, kas notika dažas dienas atpakaļ. Aizvakar, tātad 31. augustā, uh, bija kāds gadījums, kāda lidojuma pasažieri, kas ir Olimpijas kompānija, ko pārvaldīja Olimpijas kompānija, proti tas bija Grieķijā, pasažieri daudz cieta, jo 30 metri no lid, lidaparāta lid palidoja garām turku militārais eh, lidaparāts, un tas tiešām ir ļoti smags gadījums. Bet to mēs nevaram skatīt izolēti, jo tas ir rezultāts, kādu mēs redzam turku politikas ietekmē. Jo tas tiešām ir jautājums, kas jau pastāv ilgu laiku. Un tas nav tikai politisks jautājums, ja politisks dabas jautājums, runa ir arī par drošību, satiksmes drošību un aviācijas drošību, jo tas ir ļoti būtiski. Un tas ir viens no būtiskākiem jautājumiem, viena no prioritātēm tā, gan komisijā, gan parlamentā, gan arī mūsu komitejā. Tāpēc vēlos eh, tiešām runāt par šo jautājumu, lai mēs pievērstu lielāku uzmanību tam, lai arī padomē daudz vairāk runātu par šo jautājumu situācija, īpaši, ja būs kādas tikšanās ar Turcijas kolēģiem. Arī šeit ir komisijas pārstāvis, kurš ir ziņojis par sarunām ar Turciju, un tāpēc arī komisijas pārstāvis vēl, vēlos aicināt ņemt vērā to, ko jūs sacījāt. Paldies! Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister. Um... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs kundze. Vēlos minēt kādu jautājumu un lūgt jūsu atbildi. Runa ir par uh, braukšanas aizliegumu saskaņošanu Eiropā. Tas ļoti tiešā veidā saskan ar Zviedrijas noteiktajiem mērķiem, runājot par vīdes aizsardzības jautājumiem un dažādiem nosacījumiem, kā to aizsargāt, un arī iekšzemes tirgus jautājumiem. Eiropā ir tiešām dažādi atšķirīgi e, braukšanas aizliegumi transporta, kraus transporta pārvadājumos transporta uzņēmumiem ir diezgan liels problēmas labi saplānot braucienus. Viņiem ir nepieciešams apbraukt dažādus ceļus, un tas rada attiecīgi mm, negatīvu ietekmi uz vidi. Šis jautājums būtu noteikti jāskata, jo īpaši runa ir par Vāciju. Vācijā ļoti skaidra virzība, Vācijā ir eh, noteikts, ka svētdienās nedrīkst braukt kravas automašīnas, un Vācija ir svarīgākā eh, zeme Eiropā tieši transporta pārvadājuma jomā, jo lielākie eh, attālumi tiek veikti tieši Vācijā, cauri Vācijai, gan uz dienvidiem, gan uz ziemeļiem. Un Vācijā tā tad ir šis svētdienas aizliegums, un tāpēc būtu jārunā par tādu Eiropas mēroga aizliegumu protams, ir pamatots eh, iemesls, kāpēc aizliegt svētdienās braukt, bet tad to vajadzētu saskaņot. Nu, piemēram, iemesls varētu būt, lai cilvēki varētu doties uz baznīcu. Es vēlētos dzirdēt jūsu atbildu uz šādu priekšlikumu. Bija arī kāda atbilde, kuru jūs minējāt saistībā ar eiro viņietas jautājumu. Runa ir eh, par to, lai panāktu, ka vairāk cilvēku izmantotu eh, dzelzceļa transportu. Šis aspekts man likās ļoti būtisks, bet, manuprāt, vajadzētu uh, Uh, pārviet, uh, pārvirzīt uh, transporta plūsmu arī uz iekšzemes kuģu jomu. Paldies jums! Jā, paldies, ministrs Kundze. Manā skatījumā šeit es esmu, šeit vidū. Jums ir ambicioza programma, jo manā skatījumā veiksme ir nevis likuma daudzums, bet gan kvalitāte. Un jūs esat uh, tādā labā ceļa aizsākumā, mēs jūs atbalstīsim divas tēmas. Vēlos jūsu uh, atbalstu e-call ieviešanā elektroniskā uh, zvana sistēmas ir nepieciešams vēl papildus spiediens, lai to īstenoti. Un uh, palīdziet lūdzu, lai mūsu komiteja uh, varētu kā transporta turismu komiteja strādāt. Um, turisms ir labs līdzeklis, lai veidot Eiropas identitāti, un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Paldies! Thank you, Mr. Cor Mr. De Grandes Pasquale. De Grandes Pasquale kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ministrs kundze, ka ieradāties, un um, paldies par jūsu uzrunu. Tā politiski bija nevainojama. Bet tā bija nu tāda pārskata runa. Bet uh, tas nozīmīgākais ir detaļas, un tagad jums ir sešu mēnešu prezidentūra. Jūs, uh, jūsu darbs nebūs ļoti ilgs šajā pusgadā. Daudz kas jāpaveic, un tad nākošajiem jāturpina jūsu aizsāktais darbs. Tas, protams, ir jauki, ka jūs runājāt tik vispārīgi, bet nozīmīgas ir detaļas. Un tāds veselais cilvēks saprāts jāpielieto, jo padome konstatē, ka ir atšķirības eiro viņetē. Jā, protams, arī parlaments redz, ka ir ļoti dažādi šie viedokļi. Nu tad esiet piesardzīgi attiecībā uz tādiem skariem paziņojumiem. Un šeit ir dažādas problēmas. Spānijā kā zināms, ir cita pozīcija. Bijusi ekonomikas ministra ir mūsu vidū, tā ir Ajala Senders kundze. Un tāds veselais saprāts nosaka, nevar atļauties tādus lielus piedzīvojumus. Bet vēlos uzdot konkrēti jautājumu. Vai Zviedrijas prezidentūra iepriekšējo prezidentūru sāktos uh, dargus uh, noslēgt, piemēram, ir uh, Stokholms um, galotņu tikšanās laikā, Zviedrijas un Spānijas ministri tajā ir piedalījušies, uh, kādi ir uh, secinājumi. Tāpat vēlos zināt, kā turpināsies darbs. Jūs runājat par koherentu ekonomiku mums ir nepieciešama analīze attiecībā uz ten. Nākošais jautājums. Kas tiks darīts attiecībā uz tām barjerām, kādas vēl eksistē pār, uh, pārvarot uh, problēmas uh, ten kontekstā, lai ten tiešām kļūtu par uh, Uh, ten uh, tīkliem. Paldies nākošā runātāja Alvaras kundze. Ministras kundze, paldies par jūsu teikto. Delgrandes kungs jau to uzsvēra. Arī es esmu strādājusi kā satiksmes ministre, un uh, manā valstī notika uh, lidmašīnas avārija Barahas lidostā Madridē notika šī lidmašīnas avārija. Un, ir, um, un liekas, ka ir nepieciešams piemērot Eiropas uh, direktīvas arī attiecībā uz izmeklēšanas darbību pēc avārijām. Tas bija mūsu secinājums pēc uh, šīs avārijas. Ir arī starp ziņojums, uh, ko ir sastādījis uh, Spānijas izmeklēšanas komisijas vadītājs, ir izteikti septiņi secinājumi, tas skar Eiropas, Amerikas aģentūras, un uh, lūdzam jūs atbalstīt mūs, lai šie secinājumi un ieteikumi tiktu arī ieviesti. Tāpat jārunā arī par to, ka gaismas attieksmes eh, institūcijām jāinformē pasažierus par jauninājumiem. Un jaunumiem kopumā tas nenovērsīs avārijas pilnībā, bet ja kaut kas notiks, tad eh, varēs, piemēram, eh, informēt piedarīgos un viņiem nebūs, piemēram, astoņas stundas jāgaida, kā tas ir bijis pagātnē. jo nevienmēr šī darbība ir bijusi uh, veiksmīga un, piemēram, līdzsaviedrības pašas varētu veikt šo darbu. Tāpat ir bijis izteikts uh, priekšlikums, uh, lai operatori šādi rīkotos un novērst nākotnes iespējamās avārijas. Un mums ir nepieciešams aktīvas darbības. Tagad Lichtenbergers kundze. Vēlāk. Vai jūs darīsiet kaut ko attiecībā uz pasažieru tiesībām tādās, tādos gadījumos? dalībvalstīs un attiecīgi arī jāuzlabo savu infrastruktūra. Uh, vai jūs kaut ko darīsiet šajā jautājumā? Otrais Alpu konvencija. Vai uh, jūs kaut ko darīsiet arī šajā sakarā vai tikai eiro viņietes uh, attīstībā? Tas, ko jūs teicāt, manuprāt, manuprāt, nonāks pie tā, novedīs pie tā, ka būs vēl 15 izvērtējumu un analīzes, kas tikai tālāk paildzinās darbu. Uh, harmonizāciju attiecībā uz satiksmes aizliegumiem. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams uh, kaut kāda minimālā bāze, bet nevajadzētu uh, uzlikt limitus, jeb aizliegumu daudzumu dalību valstīm, piemēram, nakts aizliegumu vai turis, turistu sezonas uh, Uh, augstākā perioda aizliegumus. Tātad mums vajadzētu noteikt minimumu, bet nevis maksimumu dalību valstīm. Paldies, ministrs kundze, tagad tā vārds jums atbildēm daudzajiem izskanējušiem jautājumiem. Paldies! Paldies, ir daudz un dažādi uh, jautājumi uzdoti uh, uh bijušiem. Devraktkundze. Pirmais jautājums par gaisa eh, satiksmes drošību. Mēs esam um, sākuši strādāt pie šīs dokumentu pakotnes, tas notiek tagad mūsu prezidentūras laikā, un uh, es jau um, par to runāju arī ievadvārdos. Daļa no diskusijām būs atkarīga, protams, arī no tā brīža, kad mēs saņemsim priekšlikums uh, par drošību gaisa sati satiksmes jomā. Katrā gadījumā mēs gribētu, lai notiktu harmonizācija, lai procedūras un pasākumi gaisa satiksmes jomā tiktu harmonizēti. Tas nu, nav tā īpaši konkrēti šobrīd, bet tāda ir situācija. Tagad atbildot uh, uz uh, pārējiem jautājumiem, kas aizvien vēl uh, skar gaismas satiksmes drošību un ITS. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, <clears throat> ka tiks ieviests mehānisms piesārņojuma tiesību apmaiņam. Mēs tagad uzsāksim uh, sarunas uh, visā pasaules līmenī. Un mēs gribētu, lai šāds uh, mehānisms uh, um, iegūt tādu plašāku aptvērumu. Un mūsu mērķis ir sasniegt šo mm, paplašināto aptvē, aptvērumu. Tās ir kompensācijas un savukārt arī tiesības piesārņot. Tādas, kas spēkā Eiropā, mēs vēlamies, lai tās būtu mm, visā pasaulē mm, ieviests, un mēs uh, ceram, ka strādāsim veiksmīgi. Tagad nākošais jautājums Par eh, pārobežu satiksmi Ajala Senders kundze eh, par šo jautājumu runāja un arī par eh, novēlošanos. Daudzi, protams, jau gribēja diskutēt par šo jautājumu, bet problēma ir juridiskā bāze. Mums ir jārespektē juridiskais ietvars. Es domāju, ka ja Lisabonas līgums spēk, stāsies spēkā, tad šīs juridiskās bāzes jautājums atrisināsies pats par sevi. Un katrā gadījumā es domāju, ka visi piekritīs tam, ka jācīnās arī uh, transporta jomā pret uh, noziedzīgiem nodarījumiem arī pārobežu. Uh, uh, kontekstā un nu, pieņemot Lisabonas līgumu, o, tas a, atļautu mums debloķēt situāciju un a, turpināt virzīties tālāk. Aģēla Senders kundze arī pieminēja jautājumu par ten un īpaši izcēla pārobežu aspektu. Mūsu prezidentūra piešķir tai īpašu nozīmi. Mēs vēlamies uzlabot transportu loģistiku, un tas pārobežu kontekstā. Mēs vēlamies, lai ekonomika būtu efektīvāka, samazinot izmaksas, bet tas nebūs pietiekami. Mēs arī vēlamies eh, CO2 izmešu samazinājumu Un tas ir viens no uh, mūsu mērķiem un viens no ten mērķiem, tāds kā tas tika pieminēts. Katrā gadījumā mūsu prezidentūra vēlas organizēt konferenci. Tā notiktu Itālijā. Un uh, tā būtu veltīta pārskatam uh, ten projektos. Nākošais būtiskais uh, punkts. Jūs kopā ar mums uzsvērāt ekonomikas eh, nozīmīgumu. Nekad nedrīkstam zaudēt no mūsu redzesloka šī ekonomiskā un efektivitātes aspekta nozīme. Mums jāsamazina eh, kaitējums vidē, saglabājot efektīvo eh, darbību ekonomikā. Un būšu ļoti iepriecināti, ja varēsim turpināt aizsāktos darbus, Mēs iesniegsim veselu rindu dokumentu, lai varētu uzlabot uh, transporta nākotni. Šajos um, dokumentos pasvietrosim to, ka transporta sektors ir nozīmīgs Eiropas ekonomikai. Vēlamies, lai dažādās diskusijas, kādas būs mūsu prezidentūras laikā, varētu saglabāt tos akcentus, kādus esam noteikuši šiem dokumentiem. Kolicākos kungs, jūs runājāt par pasažieru drošību. Ir absolūti nepieciešams uh, radīt uh, droša transporta pārvadājuma apstākļus. Uh, ļoti skaidri atceros, un es zinu, ka ir uh, Uh, sasniegt vienošanās, kas ir ļoti nozīmīga šajā jomā, lai ne tikai garantētu pasažieru drošību, bet arī visu pilsoņu mobilitāti. Van Dālen kungs runāja uh, par mm, braukšanas aizliegumiem. Problēma Van Dālen kungs ir, uh, ka tie ir tādi nacionāli pasākumi. Un man bija arī iespēja jau iepriekš teikt, ka ir ļoti nevienāda situācija, ja salīdzinām pasākums. Ne tikai transporta, bet arī fiskālajā jomā un arī tie aizliegumi, kādi ir pieņemti un uzturēti nacionālā jomā. Korka kungs pasvītroja, ka ir ļoti nozīmīgi attīstīt kvalitatīvus pasākums un ne tikai sekot kvantitatīviem mērķiem. ITS ir uh, sadaļa no šīm kvalitatīvajiem mērķiem. Mēs vēlamies uh, globālā uh, līmenī uh, radīt uh, satiksmes sistēmu, kas vairāk uh, atbilst vidas interesēm, un tā ir daļa no mūsu ambīcijām. Mēs vēlamies, lai modernās tehnoloģijas mums palīdzētu šajā ziņā. Tā ir pakotnes daļa, un tas ir um, kvalitatīvs, ne tikai kvantitatīvs mērķis. Paskalde Grandes kungs arī pieminēja dažādus nozīmīgus punktus un īpaši sadarbību ar uh, citām valstīm. Zviedrijas prezidentūrai. Ir ļoti nozīmīgi strādāt šo 18 mēnešu programmas ietvaros, kāda tika aizsākta. Un šī programma, kas ir sākta ar Čehiju un Franciju, ir uzsvērus šo pēctecības nozīmīgumu. Šī pēctecība mums ļaus darboties daudz efektīvāk arī starp institūcijām. Tas, tās ir mūsu ambīcijas un tās dažādās iniciatīvas, kādas mēs eh, Zviedrijas prezidentūras laikā sāksim, tās eh, būs visas šīs sadarbības un pēcticības garā. Zinu, ka uh, Spānija pārņems mūsu darbus, un mēs arī cieši sadarbosimies ar Spāniju. Vēlamies uzturēt to pašu augsto ambīciju līmeni, kāds ir bijis nosprausts līdz šinējās auglīgās diskusijās Priekšstādātā kungs atvainojiet, es eh, ilgi runāju atbildot uz eh, uzdotajiem jautājumiem. Alvāres kundze uzstājās, uzdeva vairākus jautājumus. Jā, patiesi, Alvāres kundze, es eh, varu tikai iesteikt tikai nožēlu par avārijām, un tas, ko mēs tagad varam darīt, mēs varam uh, secinājums izteikt pēc šīm avārijām un pēc iespējas labāk rīkoties nākotnē. Tie dokumenti, ko jūs pieminējāt, tie tiks izskatīti padomē. Tā priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka izskatīja lielāko daļu jautājumu, kas man tika uzdoti. Jā, bija uzdots arī jautājums par uh, pilsētu transportu. Komisija katrā gadījumā mums norādīs to, ka mums vajadzētu sagaidīt viņu o, dokumentu sastādīto un pirms pievērsīsimies šim jautājumam, sagaidīsim komisijas a, priekšlikums un a, tad a, pievērsīsimies intensīvāk šiem urbānās a, trans, a, transporta jautājumiem. Lišpenbergers kundze jautāja par Alpu konvenciju, ministrs kundze, saka priekšsētājs. Ministra. Jā, priekšsētāja kungs atvainojiet, Kā jau es teicu mm, vienā no iepriekšējām atbildēm, Lichtenbergers kundze, šis darbs pat laban ir nacionālā līmenī, pieņemot šo Alpu konvenciju, un visas tās valsts, kuras skar šī Alpu konvencija, ratificē to pirms eh, tas darbs eh, tiek pacelts Eiropas līmenī. Okay, well. Paldies, saka priekšsēdētājs, ministrs kundze, ārkārtīgi jums pateicu Kolēģi, 5 minūtes, un tad mēs atkal atsāksim darbu. Colleagues, can I ask you to... Kolēģi, atkal lūkšu jūs uh, ieņemt savas vietas. Mums vēl ir darba kārtībā vairāk jautājumu, kas būtu izskatāmi. Colleagues, second ieņemt vietas. Trešo reizi es vairs tik, tik pieklājīgi jums nelūkšu, kolēģi. Mr. Kolicek. Okay, I'm going to start. If people want to hold a meeting, can they do so out? Kolēģi, tie, kas grib parunāties, lūdzu, ejiet ārā. Un it īpaši tas attiecās uz tiem, kas stāv no manis pa labi. Lūdzu, beidziet pļāpāt vai arī ejiet ārā. Es jau divreiz jums izteicu savu brīdinājumu, kolēģi. done because we viens no iemesliem, kādēļ mēs nepasaucām Gudukungu jau laiku šeit, ir tādēļ, ka mums bija visas Zviedrijas prezidentūras pārstāvji, mēs nespējām novākt uh, visus atkritumus. Uh, paldies, tagad viss kārtībā un došu vārdu runātājiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētājkungs! Un paldies, ka uh, ielūdzāt ņemt vietu šeit, un esmu ļoti pagodināts par to. Dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi, kā vienmēr tā patiesi ir uh, lieliski iespēja uzstāties jūsu uh, komisijā un liela cieņa. Paldies par jūsu ielūgumu. Es uh, redzu dažus pazīstamus deputātus, bet es zinu, ka ir uh, daudz jaunu deputātu, kas uh, līdz šim vēl nav piedalījušies šajā dialogā, kāda mūsu uh, aģentūrai vienmēr ir bijusi ar uh, Eiropas parlamentu. Es esmu īpaši pateicīgs par jūsu atbalstu, uh, par uh, jūsu komitejas uh, atbalstu, kāds vienmēr ir bijis komitejai, un par to interesi, uh, kāda uh, ir izteikta un uh, interesi, kādu uh, abi, uh, abas institūcijas izsaka Mm, attiecībā uz uh, gaisa satiksmes drošības uzturēšanu un uzlabošanu. Tātad uh, manā uzrunā es pievērsīšos aktuāliem jautājumiem. Domāju, ka parlamentam tie ir ļoti interesanti un parlamentam ir nozīmīga loma šajā jautājumā. Pirms pievērsti, pievērsīšos šiem jautājumiem, es īsti pieskaršos resursu jautājumam, gan par personālu, gan budžetu runājot attiecībā uz to, kāds ir aģentūras stāvoklis pat laban. Un tas uh, ir nozīmīgi, jo resursi, protams, ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tagad raugoties par aģentūru runājot. Kā zinat, aģentūra uh, atrodas uh, ķelnē. Un pat labam uh, aptuveni 500 cilvēku strādā. Tie a, uh, pārstāv gandrīz visas dalību valstis, un a, uh, to starp lielākā daļa ir ar a, terminētu darba līgumu. Līdz 2010. Uh, gada beigām domāju, ka aģentūra nodarbinās kopā vairāk par 600 cilvēkiem, tātad mēs uh, paredzam vēl uh, tādu mūsu apjomu pieaugumu. Ļoti nozīmīgs um, punkts ir tas, ka mums ir divi reprezentanti ārzemēs, viens ASV un uh, viens Ķīnā, proti Vašingtonā un Pekinā. Un divi jauni um, pārstāvji um, tiks nozīmēti nākošajos gados, lai mēs būtu pārstāvēti mm, uh, lielākajos uh, uh, un nozīmīgākajos gaisa satiksmes reģionos pasaulē. Tagad par budžetu. Mūsu kopējais budžets 2009. gadā ir aptuveni 125 miljonu eiro un tas pieaugs vēl 2010. gadā. Trīs ceturdaļas no šī budžeta ir ienākumi, eh, ko maksā eh, rūpniecība, un viena ceturdaļa eh, mums ir piešķīrama no a, kopienas budžeta. Atļaujiet ļoti skaidri par šo punktu runāt un atkārtot to, ko es a, teicu arī pēdējo reizi uzstājoties šajā komitejā. Es vērtēju, ka mums pat labam ir pietiekami resursi, lai uh, sasniegtu aktuālos mērķus. Un jūs ziņat, ka aģentūra ir izaugsmas procesā. Es pievērsīšos šim jautājumam, un mums vajadzētu nodrošināt to, ka gan vidējā, gan ilgtermiņā mums tāpat būtu nepieciešamie resursi, lai pievērstos visiem tiem jaunajiem mērķiem, kādi mums tiks uzticēti. Tagad par kompetenci. Pirmais, par ko vēlos runāt, un paplašinātais jautājums, tie ir jauni mērķi gaismas satiksmes eksploatācijā, pilotu licences un arī operātoru autorizācija tie, kas nāk no trešajām valstīm. Un uh, pirmais jautājums. Viss termiņi ir ieturēti, visas publiskās konsultācijas uh, par aģentūras priekšlikumiem, izņemot uh, attiecībā uz trešo valstu uh, operatoriem, ir pabeigtas. Un tajos gadījumos, kur uh, mūsu risinājumi balstās uz uh, kopienas likumdošanu, piemēram, EU OPS gadījumā, mēs mēģinam uh, saglabāt uh, to būtisko, kāds tas ir bijis, lai minimizētu pēc iespējas uh, to ietekmi, kāds jaun, kādu jauns reglaments varētu vai regulējums varētu um, izdarīt uz pastāvošo situāciju. Un kā padoma un parlaments ir vienojušies attiecībā uz FTL, mēs esam a, pasūtījuši un publicējuši zinātnisku pētījumu par a, lidojumu laika a, ierobežošanu. Reakcija bija ļoti spēcīga, tā nāca no līdzsabiedrībām un arī uh, diskusijā piedalījās uh, pilotu uh, arotbiedrības. Un dažas no līdzsabiedrībām pat uh, sūdzējās Tajānīkungam, komisāram. Un tagad šie pētījumi, uh, par tiem runājot, tie būs iekļauti mūsu nākošajos dokumentos, sas, sadarbojoties gan ar komisiju, gan ar, ar iesaistītajām pusēm. Paralēli mēs uh, strāvojam, strādājam pie jautājuma par riskiem, kas ir saistīti ar nogurumu ekipāžai. Un šeit īpaši starptautiska nozīme tiek tam pievērst gan OACI, tā ir starptautiskā civilā sabiedrības organizācija, gan arī ASV organizācija FAA. Nu, mēs vērtējam, ka mums vajadzētu ietvert šos riskus saistītus ar uh, nogurumu, uh, runājot un vadot uh, globālo drošības uh, sistēmu. Tagad vispārējie jautājumi. Aģentūra vienmēr ir atzinusi šo vispārējo līdzsabiedrību nozīmi un tā vēlas attīstību un īpaši šajā sektorā tas ir nozīmīgi. Bet nekādi atvieglojumi netiek doti drošības ziņā. Koncepts European Light Aircraft jeb ELA ir piemērs šādai sadarbībai. Un otrs projekts ir licence eh, pilotiem amatieriem, un tas ir vēl viens projekts Eiropā. Jūs redzat, ka mēs esam ļoti aktīvi šajā vispārējā aviācijas eh, jautājuma risināšanas jomā. Tagad otrs eh, kompetences paplašinājums. Uh, Un šis teksts tiks publicēts arī nākošo nedēļu laikā. Tātad šis otrs jautājums ir gaismas satiksmes vadīta drošība un satiksmes apjoms, kā arī uh, pakalpojumi un uh, lidostas. Sagatavošanās darbi jau ir uh, pabeigti. Mēs sadarbojamies ar Eirokontrolu par, um, lai labāk apmainītos datiem starp divām uh, organizācijām. Mūsu darba plāns ir ļoti ambiciozs kopumā runājot, ka gan pirmais, gan otrais mūsu um, kompetences aptvērums, nepieciešamie resursi ir um, tādi, ka mums jābūt uh, spējīgiem atbilstoši reaģēt gan uz pirmo paplašināto uzņēmumu, gan uz otru. Un patiesi būšu uh, pateicīgs tad, kad jūs atbalstīsiet mūs šajā diskusijā un tad, kad tiks pieņemt lēma par šiem resursiem. Un tagad es gribētu pievērsties dažiem aktuāliem sižetiem gaismas satiksmes drošībā. Un sākšu uh, par pasākumiem, kas ir vērsti uz bērnu drošības uzlabošanu. Tas ir ļoti nozīmīgs, un jūs daudz esat noraizējušies, kā arī jaunie vecāki, kas ceļo ar bērniem, ir noraiz, noraizējušies. Aģentūra ļoti eh, uzmanīgi ir izanalizējusi situāciju un izteikuši sekojošus eh, secinājumus. Nav tādas starptautiskas vienotas prakses attiecībā uz aizsardzību eh, pasākumiem bērniem. EU ops nacionālajām. Um, administrācijām ļauj izmantot tās sistēmas, kādas tās ir apstiprinājušas. Vairākus gadus jau vislīdz sabiedrības e, izmanto tādu papildus drošības joslu, tā tiek aplikta ap vēderu. Transportējot mazos, pārvadāt mazos, e, respektīvi tas attiecināms uz transportu, kad e, tiek pārvadāt ziņaini un bērni maz, jaunāk par diviem gadiem. Un statistiski raugoties, nav daudz nelaimes gadījumu, kas uh, Mm, nozīmē, vai arī norādīt uz to, ka Eiropā pilototā praksta būtu kāda, mm, ar kādiem riskiem saistīta. Bet zinātniski pētījumi norāda uz to, ka bērnu sēdeklīši būtu um, labāki, un aģentūrai tagad ir aktīvi jādarbojas, un at, savukārt līdz sabiedrībām vajadzētu atļaut izmantot šos īpašos bērnu sēdeklīšus, ja vecāki to vēlas. Aģentūra ir certificējusi, jau certificējuši sēdeklīti izstrādātu bērniem, un tas tiek uh, Eiropas Savienībā vienā uh, gadījumā iz, izmantots. Un mēs um, lūdzam rūpniecību parūpēties par šo jautājumu un piedāvājam ātru certificēšanas procesu no mūsu puses. Otrkārt, mēs domājam, ka uh, Ražotājiem vajadzētu ļoti skaidrus datus dot par, un izmantotājiem ļoti skaidrus datus dot par to, kādas līdzsabiedrības pieļauj šos sēdeklīšus. Daži to jau ir dar, darījuši, un mēs esam prasījuši no visiem operatoriem Eiropas Savienībā sniegt mums šo institūciju. Treškārt, ar mūsu partneriem starptautiskā uh, um, līmenī esam um, diskutējuši, tie ir FAA un OASI, lai maksimalizētu mūsu centienus un lai panāktu pēc iespējas drošākus uh, pasākums uh, šajā transporta jomā. Un, protams, ka Ja konstatēsim, ka operatori kavējas ar mums sadarboties, tad spērsim restriktīvus soļus. Tagad Air France 477 avārija. Dāmas un kungi deputāti, daudz kas ir ticis teikts par traģisko avēr, avāriju Air France 447 paga, šī gada 1. jūnijā. Līdz šim brīdim um, izmeklētāji nav noteikuši iemeslus šai avārijai. Uh, Un uh, to um, te Francijas uh, šie izmeklētāji ir teikuši, kas nodarbojas tieši ar izmeklēšanu. Un aģentūra dara visu, lai palīdzētu Francijas izmeklētājiem. Viss tas, kas ir mūsu ziņā, sadarbojamies ar um, <clears throat> šo um, izmeklēšanas grupu un sadarbība ir ļoti laba. Uh, Mūsu aģentūra ir izteikusi mūsu pašu lēmumus un mūsu pašu uh, profilaktiskos pasākums. 9. jūnijā pāris dienas pēc avārijas aģentūra publicēja biļetenu par drošību, Safety Information Bulletin. Tajā ir uh, operacionālās, uh, operacionālā ieteikumi un uh, tehniska uh, analīze tiek tagad veida un uh, tiek um, pārbaudīt sliktas ziņas par ātrumu, kā lidoja um, šī lidmašīna. Un mēs uh, darām visu, lai uzlabotu drošību un uh, veicam profilaktiskus, teiksim, uh, šodienas. Tas nav saistīts tieši ar šo uh, avāriju, bet tie tādi uh, principiāli jautājumi. Un būtu ļoti nesaprātīgi uh, izteikt jau tagad kādu secinājumu par šo avāriju, pirms visi dati ir mūsu uh, rīcībā. Mūsu regulātora loma neļauj mums reaģēt uz kādām ziņām presē. Mums ir uh, jāizmanto uh, precīzi kritēriji pieņemot mūsu lēmumus. Un drošība ir mūsu prioritāte. Mēs runājam gan par jauniem produktiem, gan par jauniem noteikumiem. Un es patiesi vēlos pasvītrot to, ka mēs neizsakam jauns reglamentējušas priekšlikums kā tikai tad, kad esam pārliecināti, ka tie ir vērsti uz drošības uzlabošanu vai uzturēšanu. Tātad, kāds ir um, drošības līmenis Eiropā kopumā? Mūsu pašu analīzes uh, un to dati rāda, tie ir aptverti arī ikgadējā, li, uh, ikgadējā ziņojumā, aicinu jūs tos izlabot. Tātad secinājumi ir seco, sekojoši. Pozitīvi ir tas, ka nāvējošu katastrofu da, daudzums ir samazinājies pēdējo desmit gadu laikā. Eiropa ir viens, eh, Eiropa ir viens no labajiem līmeņiem eh, visā pasaulē, bet tas nepietiek. Mēs esam aiz Ziemeļamerikas un šie divi, šīs divas avārijas spanā ir pagājušā gadā un ir France šogad. Mm, tas pasliktina statistiku. Un jāsaka, ka izaicinājumi paliek lieli un augsti. Un, lai progresētu, mums ir nepieciešami dati. Katru avāriju ir jāizmeklē attiecībā un saistībā ar Lat Eiropas likumdošanu. Un šeit ir divas galvenās problēmas. Pirmkārt, šī kopumā eksistējošā likumdošana nav ieviesta pilnīgi visā Eiropā. Otrkārt, aģentūras lomā jābūt apstiprinātai. Mums ir nepieciešama pieeja visiem datiem, kas ir nozīmīgi, bet tā tas pat laba nav. Aģentūra un nacionālās a, a, institūcijas tām jāorganizē darbs, lai kopā varētu izmeklēt a, nelaimes gadījumus un avārijas. Mēs ātri um, darbojamies un mēs izmeklējam arī um, nelaimes gadījumus un avārijas. Jānoskaidro aģentūras nozīme un tā ir iniciatīva, kas ir saistīta ar uh, gaismas attieksmes drošības uzlabošanu Eiropā. Tāpat mēs apzināmies šo uh, cilvēka faktoru un kritisko uh, lomu, kāda ir šim cilvēka faktoram attiecībā uz drošību. Personīgi es domāju, ka vairāk centieni ir nepieciešama, lai apmācītu ekipāžas. FAA, uh, amerikāņu uh, institūcija, atbalsta šo viedokli. Tātad mūsu organizācija organizēs konferenci, kas būs starptautiska. Uh, Uh, pilotu apmācībai 24. novembrī Ķelnē, lai diskutētu par jaunajām iniciatīvām šajā jomā. Un vēl, sadarbojoties ar rūpniecību, aģentūra jau ir uh, ad hoc uh, speciālistu grupu izveidojusi. Tās ir uh, komercrāmports karošs helikopters EAST nosaukums ir un uh, vispārējā avi aviācija. Šo grupu sauc e-gast. To mērķis ir attīstīt iniciatīvas attiecībā uz drošību katrā no šīm ļoti būtiskajām jomām. Tātad komerc transporta, helikopteru, vispārējā aviācija. Es domāju, ka šīs iniciatīvas ir pirmais e, a, etaps, a, raugoties uz tādu globālu risinājumu. Nepietiek tikai reaķēt. EAS ir nepieciešama a, aktīvāka loma. Mums ir nepieciešama stratēģija, kas ir vērsta uz nākotni. Mums ir nepieciešami skaidri mērķi un pasākumu plāns, lai uzlabotu drošību aviācijas jomā. Es domāju, ka Eiropā mums ir gan zināšanas, gan arī nepieciešamie resursi, lai kļūtu par pasaules drošāko reģionu. Un raugoties uz ieteikumiem, kāds ir izteikusi OSI, Uh, mēs kopā ar dalībvalstīm un Eiropas uh, komisiju izstrādāsim Eiropas gaisa drošības programmu. Šī programma palīdzētu uh, vēlreiz uzskaitīt šo, šīs programmas un koncepts, kāda ir nacionālā līmenī. Un ziniet, ka ir uh, katrā valstī arī izteikts noteikts iniciatīvas. Gaisa um, satiksmes drošība Eiropā. Uh, Ir sistēma, un mums šajā programmā jāiesaista visi uh, partneri - Eiropas Savienība, Nacionālas valdības, uh, rūpniecības pārstāvji un Nacionālas institūcijas. Mēs um, izteiksim um, iniciatīvu uh, saskarā ar, kur tiks veidot šāda darba grupa. Dāmas un kunga deputāti! Uh, Laiks, kas man bija piešķirts, es mēģināju to veltīt aģentūras aktuālajiem uzdevumiem un darbiem. Protams, ka daudz ko varētu teikt arī par citām tēmām. Es esmu iepriecināts un raugos pozitīvi uz nākošajiem pieciem gadiem un ceru, ka jums būs laiks viesoties mūsu aģentūrā ķelnē. Mēs vienmēr jūs, jūs vienmēr būsiet gaidīti viesti. Paldies par jūsu uzmanību! Mr. Gudu, thank you very much for that. Paldies Gudukungam par šo iepazīstināšanas runu, un es esmu pārliecināts, ka klātesošiem būs vairāki eh, punkti, kurus viņi vēlēsies izteikt un uzsvērt. Pirmais grošs kungs no EPP grupas. Paldies par jūsu teikto. Es arī domāju, ka informācija ir ļoti nozīmīga, ko jūs devāt, un uh, ceru, ka nākotnē tāpat kā pagātnē mums būs iespēja regulāri tikties šeit um, Briselē vai Ķelnē, jo es domāju, ka tā ir um, tā iespēja, kāda ir mūsu transporta komitejai, viz, uh, doties vizītēs un um, cieši sadarboties ar aģentūrām. Domāju, ka tas ir nepieciešams. Tātad pirmajā laikā. Uh, tas ir drīzāk nu, tāds informācijas seans šodien, un līdz ar to ierobežošu man uzrunu ar trim punktiem. Pirmais - budžeta jautājums. Jūs jau sākumā par to runājāt. Mēs vakar uh, cīnījāmies par budžetu un šodien balsojām par šiem jautājumiem un domāju, ka būtu liederīgi par šiem skaitļiem runājot, ko jūs šeit pieminat. Un jūs šeit uh, sakat, ka pat laban uh, līdzekļi ir pietiekami, lai aktīvi darboties. Tas ir ļoti labi. Bet uh, administratīvie un operatīvie līdzekļi, to uh, sadalījums, es domāju, ka tas ir temats, kas būtu interesants. No vienas puses un arī no otras puses dažu o, kolēģu skatījumā novērs tādu no nu, iepriekš um, izveidojušos viedokli un aizspriedums. Otrs jautājums. Par apmācību. Arī par to jūs jau runājāt un ļoti skaidri pasvītrojāt to, ko esam dzirdējuši, ko esam lasījuši, un runājot arī par Air France avāriju ka tas um, nav īpa, mm, varbūt neskaidrs saistīts ar apmācības jautājumu, bet pēc tam jūs teicāt, ka jūsu pieredze uh, liek jums izteikt priekšlikums apmācības jomā. Un uh, tā ir sākotnējā apmācība, jeb arī tāda, kas uh, turpinās šajā sektorā. Un trešais jautājums par drošību, tāds pamatjautājums. Es domāju, ka tas ir vienmēr bijis ļoti um, nozīmīgs parlamentam. Un uh, jautājums, bet kas tad ir uh, pret? Vai nav pietiekami daudz līdzekļu, vai uh, tās ir prerogatīvas un tas ir nacionālās, uh, um, nacionālās starpības jautājums, vai arī, teiksim, atšķirības uh, dalību valstu vidū? Paldies! Yes, indeed, Mr. Lightfried. Yes, Lightfried. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Gudu kungs, Es domāju, ka tas, ko jūs tikko stāstījāt, to es arī tiešām varu arī tā pieņemt, jo EASA aģentūra ir tiešām viena no veiksmīgākajām aģentūrām Eiropas Savienībā. Manuprāt, arī viena no svarīgākajām aģentūrām, jo tā tiešām uh, dara kaut ko, kas mums ir vajadzīgs - drošība, izvairīšanās no upuriem, jauniem upuriem un uh, aviācijas telpas paplašināšana. Runājot par tālāku attīstību, to, jūs, to jau jūs minējāt, runa, protams, ir par kapacitāti, par jaudu un par jaudas paplašināšanu, un tas, ko jūs sacījāt, vai tiešām šie uzdevumi būs pietiekami, ja mēs vēlamies paplašināt, tad ir arī jādomā par to, kā to finansēs. Kā būs iespējams finansēt cilvēks, kas tur strādās, kas ir pietiekami kvalificēts šajā jomā, es īsti nespēju uztvert un saprast vienu tendenci, kas valda mūsu starpā. Aģentūras ir zināmā mērā līdzīgas, un tāpat laikā aģentūras, aģentūrām ir jātaupa. Piemēram, valoda daudzveidības aģentūra un citas. Ir, protams, dažādas nostādnes un dažādas vērtības, un Eiropas parlamentā tiešām varu atbalstīt, ka šī tendence pastāv, ka visām aģentūrām ir jātaupa. Tas attiec arī uz EASA, un tas var radīt zināmas problēmas. Tāpēc man ir jautājums, kādu, kā jūs to varat risināt, lai apiet šo problēmu? Otrs jautājums. Tika minēts Spanair negadījums, jeb katastrofa. No ārpuses raugoties, izskatās, ka EASA sadarbība ar Spānijas iestādē nebija pietiekami laba radās iespējas, ka bija kādas komunikācijas problēmas, un galu beigās lietas nenoritēja tā, kā tām būtu jānorit. Tāpēc mani interesē, ja tiešām bija kādas problēmas, kā tās izskatījās, un ko no abām pusēm varētu darīt, lai izvairītos no šādas situācijas nākotnē. Un šajā sakarībā jautājums tieši negadījuma sakarā ir vai Eiropas Savienībā ir kādas avio kompānijas, kuras ir īpaši apdraudētas, un vēl kāds cits jautājums, kas attiecas uz drošību. Arī vai likumdevēji ir nolēmuši, ka kabīnes personālam būtu jāsaņem īpaša licence? Paldies jums! Thank you. Uh, Mrs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Gudukungs, paldies par jūsu informāciju. Es esmu viena no jaunajām personām, kas ir tikai pievienojusies parlamentam šajā periodā. Mans jautājums attiecas uz izglītošanu. Jūs runājāt, ka attiecīgi aviācijas jomā uh, runājot par izglītību, nepieciešams uzlabojums. Es vienmēr domāju, ka aviācija ir tiešām ļoti nozīmīga joma un ka ir nepieciešams īpaši izglītot personālu un apkalpi. Un te es eh, gribu jautāt, kas tad ir tās problēmas? Kas saturiskajā ziņā būtu jāuzlabo gan pamat izglītībā, gan arī specifiskajā izglītībā, lai uzlabotu šo drošību avio jomā? Paldies, Lika! Paldies! Paldies beidzot par šo ziņojumu attiecībā uz bērnu sēdeklīšiem. Man šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, un es noteikti ar interesi sekošu līdzi attīstībai. Un ir svarīgi, ka mēs panākam kādu risinājumu, runājot par bērnu drošību. Jūs runājāt un sacījāt, ka ir maz gadījumu. Par laimi tas tā tiešām arī ir. Un varētu arī sacīt, ka raugoties starptautiskā mērogā, viens no iemesliem ir ka šie sēdekļi, e, bērnu sēdvietas neparādās statistikā. Un tas nozīmē, ka bērni, kuri ir cietuši negadījumos, patiesībā statistikās nemaz vispār neparādās. Otrs jautājums. Es zinu, un tas ir ļoti sarežģīts e, jautājums un procedūra, īpaši sakot, ka ir vēl maz piedāvājumu vai priekšlikumu. Tas, protams, ir skaidrs, bet es domāju, ka mums vajadzētu uh, cik vien iespējams uh, vieglākā ceļā pieiet šim jautājumam, lai pēc iespējas drīzāk panāktu risinājumu, kas vecākiem būtu uh, patīkamāk un pieņemamāk. Manuprāt, pēc iespējas drīzāk būtu skaidri jānosaka, ka šīs jostas īpašiem gadījumiem var būt arī bīstams un ka tās nevar arī pieņemt, jo to apliecina arī pētījumi, kurus esam redzējuši uh, Manuprāt, nākotnē tiešām ir nepieciešams atsevišķs sēdeklīts bērniem, jo es tiešām iedomājos, ka tas ir ārkārtīgi bīstami, ja bērns ir mātei sēdeklī un viņa nevar īsti viņu noturēt, jo neviens cilvēks turbulences gadījumā bērnu vienkārši nevar noturēt. Tāpēc es būtu ārkārtīgi pateicīga, ja mēs izvēlētos ātru procesu, jeb veidu, kā panākt rezultātu šajā jautājumā. Un esmu pārliecināta, ka tas tikpat ātri izplatīsies arī visā citā pasaulē, jo šis jautājums ir svarīgs starptautiskā mērogā, bet šis jautājums, kā es minēju, ir tiešām ļoti jūtīgs arī starptautiskā mērogā, un mums ir nepieciešams kāds labs risinājums. Vēl kādi divi citi jautājumi, nelieli jautājumi, patiesībā tos nevar saukt par nelieliem jautājumiem. Minētajā stāstījumā bija pieminēts personāls saistībā ar vīdes jautājumiem. Ko šie cilvēki īsti dara? Kādus projektus viņi īsteno? Un vēl attiecībā uz Jemen Airlines, kas, kuram nav tiesības nolaisties Francijas teritorijā, bet tas attiecībā uz vispārējo Eiropu ir, nav tik konkrēti. Kā kāda situācija ir šobrīd un kā tas izskatīsies tālāk. Paldies! Thank you. ieviešanu, gan ar drošību, bet tai pašā laikā jūsu kompetences, eh, jeb atbildības sfēras eh, ārkārtīgi paplašinās. Tāpēc es domāju, ka jums vajadzētu būt garākam plānam. Mums nevajadzētu runāt tā, eh, par to, kā jums finansēt savus aģentūras darbu, bet te pašā laikā es uzskatu, uh, ka, uh, eh, piemēram, ja šī industrija, ja viņiem uh, ekonomiskās situācijas dēļ um, samazinās biznesa, tātad ja arī jūs mazāk naudu dabūsiet, bet darba lauksums paplašinās, un tad jums būs mazāk ienākumu, vai tas tā ir, un nevajadzētu būt um, atkarīgiem tik ļoti no, e, e, no industrijas. Jūs esat drošības aģentūra, bet tādēļ jums arī e, jāsaprot, ka e, transports uh, ietekmē vides faktorus, pies, piesārņojuma faktoru, trokša piesārņojums, uh, CO2 piesārņojums un tā tālāk. Mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, uh, ko jūs uzskatāt par uh, savu ietekmes sfēru vai darba sfēru. Un pēdējais ir priekšpēdējais uh, punkts ir mazās, uh, mazās uh, skolas, kur tika apmācīti uh, piloti. Vai tur notiek par, par, vai licences, kas tur tiek izdotas šajās mazajās skolās, vai tas ir autorizēti, kā tās skolas tiek kontrolētas. Un visbeidzot par, uh, par katastrofām. Jūs sakat, ka jūs uh, šobrīd vairāk darat attiecībā uh, uz negadījumu izmeklēšanu. Mēs vienmēr esam uzsvēruši to, ka, eh, ka eh, izmekl primārai izmeklēšanai jānotiek attiecīgajās dalību valstīs. Tādēļ arī es gribētu, ka uh, jūs man vēlreiz apstiprinātu to, ka mēs politiski taču neiesaistīsimies. Uh, nevienā izmeklēšanā, kā, kā primārais izmeklētājs, jo pretējā gadījumā mēs pārāk dziļi iestiksim eh, šajās problēmās, īpaši starp Eiropu un Amerikas Savienotām valstīm. Eh, tagad došu vārdu Kolīčieka kungam no koja grupas un tad došu jums vārdu atbildēju. Kolīčieka kungs ļoti vēlētos, lai jūs īsi izteiktos. Jā, es vienmēr esmu iekļauts uh, tikai saraksta beigās, un man vienmēr atliek tikai pavisam visīsākais laiks, kā vienmēr. Labdien, Gužu, Bužu kungs! Un man ir daži jautājumi, sešīs jautājumi. Pirmais par uh, izglītību. Pēdējie, pēdējie gadījumi parādījuši, ka daži no pilotiem īsti nezin, kā apieties ar uh, lidaparātu tajā brīdī, kad pārstāj darboties dzinēji. Vai jums ir kādi, uh, kādi plāni uh, papildināt pilotu izglītību ar obligātiem nosacījumiem planēšanas stundā? Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt ie par iespēju? Eiropas vieglo, vieglās aviācijas kontrolēšanu. Tātad par tādām, avi, e, par tādām uh, lidmašīnām, kuras ir vieglākas par 600 km, e, kilogramiem, ļoti daudzas uh, valstis, kur, piemēram, Eiropā ir piecas šādas valstis, kuras ražo vieglos, vieglās av, lidmašīnas. Un šeit arī būtu tā kapacitāte. Un, vai jūs plānojat par noteiktu vienotu standārtu izveidošanu? Un uh, vai jūs, uzsk... vai jūs uh, izdarīsiet visu, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām, piemēram, ratiņkrēslos, varētu vadīt šīs te jaunās lidmašīnas, šīs vieglās lidmašīnas, vienpilotu lidmašīnas un tā tālāk, uh, tātad ražojot vai tas tiks paredzēts. Budžetu komitejā mēs esam centušies uh, jums vienmēr novirzīt tik daudz uh, eh, bu budžeta pīrāga daļu, uh, kur, uh, kuru jūs esat prasījuši. Jūs sakat, ka, uh, ka 500 uh, personālu, 500 jūs palielināsiet uz 600. Es gan būtu priecīgāk, ka, ka jūs ka jūs samazinātu šo te skaitu, un vai jūs arī plānojat uh, šo bezjēdzīgo noteikumu attiecībā uz šķidrumiem atcelt? Uh, vai darīt visu no savā, savas puses. Un uh, pēdējais ir par drošību attiecībā uz zīdaņiem un bērniem. Kudukungam vārds 7 līdz 8 minūtēm, minūtes. Tas man ļoti palīdzētu, jo man vēl ir otrais rauns ar cilvēkiem, kur vēlas jums uzdot jautājumus un izteikties. Paldies! Nu, mūsu aģentūra ir pieradusi pie izaicinājumiem, un šis tad būtu viens no tiem. Es domāju, ka sākšu ar Graša kunga jautājumu par budžetu, jo tas ir kas tāds, ko mēs mēģinām skaidrot, un ne tikai mūsu aģentūra, bet visas aģentūras. Par to diskutējam ar budžeta komiteju un budžeta kontrolas komiteju jau no paša sākuma ir, ir grūti rast izprastni. Administratīvās un operacionālās izmaksas. Budžets ir sadalīts trijās eh, daļās, un uh, trešā daļa ir būtiskākā, tās ir personāls un um, uh, operatīvās izmaiņas. Uh, mums pārmet, ka operatīvās izmaksas ir pārāk mazas salīdzinot ar budžetu kopumā. Pasvītrošu, ka tad, kad man ir personāls, kas strādā ar administratīviem jautājumiem, un ir daudz vairāk tāda administratīva To tad maksā no pirmās rubrikas, jo parlaments vērtē to kā administratīvās izmaiņas. O, bet operacionālās izmaksas tās nav. Ja jūs vēlaties, lai es uh, operatīvās izmaksas palielinu salīdzinot ar uh, administratīvām, tas nozīmē, ka viss ir jāiepērk ārpusē, un tas ir nonsens. Uh, Es vēlreiz mēģināšu izskaidrot to tā, ka struktūra 1, 2, 3 uh, rubrikas nav uh, būtisks, ja dalam administratīvo vai operatīvo darbu aģentūrā, jo uh, aģentūrā pirmajā un otrajā rubrikā ir uh, operatīvās izmaksas, jo mums, protams, jāpārvalda ir personāls, kas strādā. Daudz jautājumu tika uzdoti par apmācību. Pilotiem ir ārkārtīgi sarežģīta uh, loma, it īpaši komercpārvadājumi. Un uh, lidmašīnas ir aizvien vairāk automatizētas. Un uh, viņiem jārēģē drīzāk izņēmuma gadījumos. Un es domāju, ka mums jāapzinās tas fakts, ka pilots, kas uh, visu laiku strādā ar automātisko sistēmu, uh, Tad, kad automātiskās sistēmas nav vairs spējīgas darboties, viņam pašam tas ir jāspēj darīt. Es negribu iepriekš vērtēt tos, to konferenci, kāda būs 24. novembrī, un izdarīt pārātras secinājumus, bet es domāju, ka šī konference nonāks pie secinājuma, ka ir ļoti nozīmīga, lai sākotnējā pilota apmācība tiktu uzlabota, tā bāzes pilotēšanas māksla jāuzlabo un jāredz, kā varētu izmainīt apmācību, lai ārkārtas gadījumu darbību, jo mēs par to runājam, lai tie būtu visu laiku tādā pilota izmantošanas gatavībā, lai viņš praktiski no galvas to visu zinātu. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Par nelaimes gadījumiem un sadarbību. Uh, avārijām un sadarbību ar uh, izmeklēšanas iestādēm. Es jau pasvītroju, ka sadarbība, kāda mums ir bijusi ar Francijas izmeklētājiem, ir bijuši uh, izcili runājot par uh, avāriju, kādu piedzīvoja Air France. Tās bija AF447. Mm, to pašu nevar teikt ar, aprakstot mūsu sadarbību ar Spānijas um, iestādēm pēc Spanāra uh, avārijas. Es respektēju um, neatkarību um, izmeklēšanai. Bet aģentūra kā certificējoša uh, organizācija var izmeklētājiem dot tās zināšanas, kāds ir par uh, materiālu, par lidmašīnu, un vai arī par um, to, kas ir skārs uh, vienu vai otru. Tātad mēs dodam pievienoto vērtību, kas ir nenoliedzama. No otras puses, ja aģentūra ir pietiekami Mm, uh, radusi faktus šajā izmeklēšanā, tā var reaģēt, reaģēt balstoties uz šiem faktiem un uh, aizsākt pasākums, kādi būtu steidzami nepieciešami, lai uzlabotu vai atjaunotu uh, gaisa satiksmes drošību. Mēs uh, negribam būt izmeklētāji, mēs neesam izmeklētāji un nebūsim tādi. Mēs respektējam izmeklētāju uh, autonomitāti, bet mēs dodam mūsu ieguldījumu un mēs vēlamies pietiekam daudz informācijas, lai varētu paveikt mūsu darbu, un tas ir vērsts uz gaisa satiksmes drošības atjaunošanu. Mm, citi jautājumi? Ilgtermiņa finansējums aģentūrai. Mums ir biznesplāns pieciem gadiem esam izvirzījuši hipotēzi šajos piecgadu biznesa plānam, ka jaunas aktivitātes, kādas tiks finansētas no ieņēmumiem, būs sabalansētas, kas nozīmē, ka mums būs iespēja, drīzāk komisijai būs iespēja diskutēt ar uh, uh dažādām personām, uh, kas mums uh, uh sniedz pakalpojumus. Tas ir ļoti delikāts un sarežģīts jautājums. Ko darīt krīzes gadījumā? Mēs saskaramies ar nozīmīgu krīzi aviācijas jomā, jūs to zinat. Uh, būtiski samazinājies ir uh, izmantoto lidojumu skaits, ir zināms restruktūrācijas process, uh, līdz sabiedrībām neklājas labi, mēs to apzināmies. Um, brīdī, kad Un būtiski ir, lai mēs uh, šo krīzi pārvarētu bez tādām, teiksim, lieliem kaitījumiem arī attiecībā uz certifikātiem, kas nozīmē, ka uh, ražotāji mm, turpina prasīt certificēt viņu mm, ražojumus. Un lielie uh, konstruktori, tas ir mūsu aģentūras liels tāds uh, ieņēmumērķis, bet viņi daudz smagāk situācija ir ar maziem uzņēmumiem un viņa zinātību. Ja mēs varētu sadarboties ar parlamentu un komisiju rast tādu citu finansējumu aģentūru, es noteikti atbalstītu tādu modeli. Ko dara aģentūra vidas jautājumos? Lichtenbergers kundze to uzsvēra, mums ir pāris personas, kas uh, nodarbojas ar vidas jautājumiem. Divi mērķi ir nozīmīgi. Reglamentēšana. Vidas uh, personāls ļoti aktīvi strādā OSI un uh, kā EP ir šis uh, saīsinājums, tā ir vidas jautājums risinoša. Monreāls un uh, PTO idejas uh, tiek uh, pārņemts un mēs uh, cenšamies, lai OSI e pārņemt tās un PMO, jo nav tādas uh, īpašas uh, regulējošas bāzes Eiropā. Mēs iz, izmantojam visus vidas, uh, vidas regulējošos dokumentus mūsu darbībā. Otrs mērķis vidas jautājumā. Produktu certifikācija, un jūs zinat, ka mēs certificējam lidmašīnas, tas skar gan emisijas, gan uh, troksni. Tātad mēs šo certifikācijas veidu veicam. Tātad tās ir šīs divas aktivitātes jomas, ko aģentūra veic, tās ir nozīmīgas. Un arī mūsu nozīmīga, protams, sadarbība ir mm, ar citām organizācijām. Par šķidrumiem un uh, želajām tas nav īsti mūsu jautājums, tas ir jautājums par uh, drošumu. Un paldies Dievam, ka mēs ar tiem jautājumiem nenodarbojamies. Šo jautājumu atstāja komisijas jomā. Viņi nodarbojas ar uh, šķidrumu un žēlēju jautājumu. Mēs uh, nestrādājam ar šo jautājumu. Un tāpat kā pa, citi pasažieri esam par šiem um, norūpējušies. Thank you. Paldies. vien īsi. Iespējams, ja vien gribat dzirdēt atbildes. Pirmā pēraks. Tikai pāris vārdu, lai pateikties jums, ģenerāla direktora punkts, par jūsu interesantajiem vārdiem un uzsver to, ka jūs um, vienmēr labi sadarboties ar transporta komiteju. Ir skaidrs, ka aģentūras redz, ka viņu kompetence paplašinās un arī jūsu vadītā. Es domāju, ka esam iepriecināti par to un jaunie mm, uzdevumi, kādi ir nodot aģentūrai, parāda to, kā, e, cik nozīmīga Eiropas Savienībai ir gaismas satiksmes drošība. Pēdējie divi mēneši ir bijuši ļoti sarežģīti, ir notikušas nāvējošas avārijas, un pilsoņiem jāapzinās, ka Eiropa strādā, lai uzlabotu drošību šajā transporta sektorā. Vakar diskutējām par budžetu, Fosters kundze ļoti skaidri par to runāja, un arī jūs to pieminējāt. Mums ir jābūt drošiem, ka tie resursi, kādi ir uh, jūsu rīcībā, uh, būtu nodrošināti arī nākošo gadu laikā, lai izpildītu tos mērķus, kādus jūs uh, noteiktāt. Piekrītu Lištfrīda kungam, ka mums transporta komitejā jācīnās šai izpratnē. Lai aģentūrai atļautu uh, veikt darbu labos apstākļos, jānodrošinātu mūsu visu pilsoņu drošību. Paldies! Next speaker is Ms. Paldies, nākamais runātājs. Vai jūs arī varētu īsi runāt? Paldies. Vispirms es vēlos izteikt savu atbalstu Gudu kungam. Tas tiešām ir ļoti sarežģīts darbs vadīt šādu aģentūru. Katrā ziņā aģentūras loma ir jāstiprina, ir jāuzlabo koordinēšana koordinācija ar nacionālajām iestādēm. Es no savas pieredzes zinu, ka var būt dažādas grūtības šajā jomā. Un es labprāt vēlētos dzirdēt, ko jūs e, domājat par Spānijas aģentūras aktivitātēm un par pārmaiņām, ko viņi veic un kas ir veikts šajā aģentūrā. Tie ir septiņi pasākumi, no kuriem pieci īpašā veidā attiec uz aģentūru, divi uh, pārējie pasākumi attiec uz kādām citām jomām. Paldies! EASA regula paredz, ka priekšraksti darba un arī atpūtas laikam ir paredzēti, un EASA šajā jautājumā darbojas. Uh, Vai tas tiks atstāt dalību valstu jomā? Tātad šīs, šie priekšraksti tiks paplašināti, un vai jūs to darat uz savus izpētes pamata? Jautājums ir par to, vai šajā īsajā laikā ir iespējams kāds labs izvērtējums. Viens gads ir pārāk īsts laiks. Tas bija pirmais jautājums. Otrais - drošība um, avio jomā. Eiropā šis drošības jautājums ir samērā labs, ir divi eh, riska aspekti. Avio kompānija ielidošana, piemēram, no Padomu Savienības un Āfrikas valstīm, un otrs risks ir īpaši vieglie lidaparāti. Mans jautājums ir, vai jums ir padomā attiecībā uz bijušajām Padomu Savienības valstīm un Āfrikas valstīm kaut kādu rīcību veikt? Piemēram, to jau mēs zinām attiecībā uz Pekinas jautājumu, jo tieši šajās E, valstīs pastāv kāda īpaša nedrošība avio jomā. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par to, ka bijāt mūsu vidū. Vispirms divi jautājumi. Šķiet, ka ir atšķirīga situācija attiecībā uz Air France negadījumu un Spanair nelaimes gadījumu. Tas ir divas atšķirīgas situācijas, ir divi dažādi gadījumi bijuši un arī bijuši kādi pārpratumi. Otrs jautājums attiecībā uz izglītošanu. Par to jau jūs daudz ko minējāt. Šī izglītošana ir nepieciešama daudzām personām. Nelaimes gadījumā parasti nereti tiek minēts, ka kāda cilvēka ne, neveikla rīcība vai nepareiz darbība ir iemesls. Šādos gadījumos bieži vien tiek prasīts uh, nacionālajām iestādēm un arī Eiropas aģentūrai kāda rīcība. Bieži vien tiek sacīts, ka izglītība nav pietiekama. No otras puses, iemesls var būt arī pārstrādāšanās. Jo ir arī lētās avio kompānijas, un to kļūst arvien vairāk, un bieži vien tiek sacīts, ka eh, pilotu darba laiks kļūst arvien garāks, un tāpēc būtu jāpārdomā arī šai, par šo jautājumu. Un es domāju, vai jums, gribu jautāt, vai jums ir kāds jautā, no, kāda nostāja šajā jautājumā? kas notiek ar ESA jautājumu, un tāpat man ir vēl kādi pāris komentāri. Tātad, runājot par lido, lidaparātu pieļaušanu un par lidostām, ja ir kādas problēmas vai kādi trūkumi šajās jomās, un tad, kas rada negadījums, tad, protams, šādos gadījumos kādam citam būtu jāveic eh, izmeklēšana un nevis šai certificēšanas aģentūrai. Mm. No manis tikai viena. ieguldīt. Manuprāt, mēs te jau sākam veikt ne tikai novērtējumu, bet arī analīzi kaut kam neno, nēsošam. Un cik drīz tiek paredzēts no saņemt likumdošanas ieteikumu no komisijas puses. Paldies, tagad vārds jums. Nu, vēl viens izaicinājums. Tā tad eh, vēlos eh, sirsnīgi pateikties visiem deputātiem, kas izteica atbalsta vārdus un kas pasvīdroja aģentūras nozīmi un uh, arī iespēju ar jums diskutēt. Tā tad vēl vienreiz, ja jūs biežāk man ielūksiet, arī biežāk ieradīšos, jo domāju, ka šis dialogs starp mums ir nepieciešams. Man ir tāds iespējas, ka būtībā ir divi tipi jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi. Pirmais ir avārijas, spanēra un Air France salīdzinājums. Kā reaģējām, darbojāmies šajos divos gadījumos? Tas uzdod jautājums problēmas aģentūras un institūciju sadarbību bet uh, uh, izmeklētāju. Nevis ar institūcijām, bet ar izmeklētājiem sadarbību. Tas ir nozīmīgi. Kopš aģentūras izveidas mēs mēģinājām konstruktīvu dialogu veidot ar uh, izmeklētājiem, un tas ir bijis nedaudz sarežģīti. Es domāju, ka pat labāk tas uh, uh, ir daudz labāk, bet spanēr bija tāds um, robežu jautājums. Un toreiz 2008. Eh, gada augustā mēs bijām gatavi, es eh, gribētu teikt, tajā pašā dienā sadarboties ar Spānijas eh, iestādēm un izmeklēšanas komandu, un es divas personas nozīmēju, lai uzreiz palīdzētu Spānijas uh, Um, pusi, bet, uh, diemžēl, darbs tā nenotika, bija mm, izteikts aicinājums, tas bija novēlēts un tā tālāk. Nu, respektīvi, bija jādara kaut kas, lai sadarbība būtu labāka starp aģentūru un izmeklējošo uh, institūciju. Mm, un uh, ar Francijas savukārt pusi mēs tikām iesaistīti nekavējoties. Mums nekavējoties bija pieeja izmeklēšanai un uh, izmeklēšanas statiem. Tās ir izmaiņas, kas ir būtiskas. Uh, veidā, kāds bija darba veids, izmeklējot uh, starp izmeklētājiem mums pašiem. Mēs esam sagatavojuši jaunu likumdošanas priekšlikumu par avārijām, tas skaidrotu aģentūras nozīmi, jo līdzšanējā likumdošana ir uh, bijusi izveidota pirms aģentūras izveidas, un līdz ar to aģentūra nebija iekļauta risinājumos. Un, uh, Marinesko kungam gribu teikt, ka mēs neesam iesaistītā puti. Es, es vēlos to strikti paskaidrot. Mēs ne e, īstenojam, mēs neizmeklējam paši, mēs vienkārši dodam ieguldījumu sniedzot informāciju, kāda mums ir par certifikāciju, par tipu un visu to, ko kā pasākums ad hoc varam pēc iespējas ātrāk izdarīt, ja ir steidzami nepieciešams risinājums, jo uh, jo fakti rāda, ka jārēģē ir ļoti ātri. Tātad mēs nesam iesaistītā partija, nekādā ziņā mēs ļaujam izmeklētājiem darīt viņu darbu un uh, viņi formulē, teiksim, slēdzienu, nevis aģentūra. Tagad par apmācību. Tie rezultāti, kādus uh, zem, zemo cenu līdzsabiedrības uh, parāda, uh, norāda uz to, ka nav tādas liels dro, atšķirības drošības jautājumos starp uh, zemā, zemo cenu līdzsabiedrībām. Un jāsaka, ka viņiem pat ir tādi ļoti augsti rezultāti uh, drošības jautājumos. Un apmācība, šis jautājums ir uh, drīzāk tāds daudz vairāk strukturēts un uh, saistīts ar uh, jauno lidmašīnu vadīšanu un automātiem, kādi ir uh, lidmašīnā, un veidu, kā pilots reaģē tad, kad automātiskās sistēmas nedarbojas. Un šeit ir nepieciešama padziļināta izvērt ar, ar līdzsabiedrībām, ar pilotiem, ar ražotājiem, lai redzētu, kā var uh, uzlabot šo apmācību. Un visbeidzot, darba laiks. FTL. Bija vienošanās ar parlamentu un uh, padomu par uh, šo jautājumu. Bija zinātnisks pētījums. Un aģentūrai tas būtu jāveic. Ko mēs esam izdarījuši? Mums pat laban ir uh, šī zinātniskā pētījuma rezultāti. Uh, Mums ir uh, šī nepieciešamā otrā daļa un uh, piekrīt, ka viena gada pieredze nav pietiekama, lai izdarītu secinājums, bet mums vajadzētu rast kādu konsensu starp uh, uh, zinātnisko pētījumu un datiem. Mums ir reglamentējoša uh, nozīme, sāksim strādāt un vēlos pasvītrot, ka ASV FTL tiek diskutēts, respektīvi mēs varam mm, diskutēt ar mūsu ASV kolēģiem par šo tematu. Un, protams, mm, noteikti arī starptautiskā līmenī vēlos atkal pasvītrot. Es to jau teicu ievadrunā un vēlreiz to pasvītrošu, ka tā nozīme, kāda ir risku vadība saistīta ar ekipāžas noguriem. Tas ir papildu faktors reglamentējošam uh, normām par lidojumu laiku, jo nogurušai ekopāža un lidojuma laiks ir nozīmīgs. Mēs vēlamies izteikt priekšlikumu. Tātad nākošo mēdeļu, lai, um, nedēļu mēnešu laikā izteiksim ar, ar mūsu priekšlikums. Muy breve, pero me ha preocupado porque efectivamente... Uh, teicām, ka šos datus no Spānijas puses saņēmām un būtībā nav jau pretruns tā mūsu teiktajā. Mister... Paldies!